Right, ladies and gentlemen, if we can... Esam kungi. Mēs varētu pieņemt darba kārtību ar piebildu, ka devītais punkts par Savienības muitas kodeksu un par un diskusijas par precēm, kuras ir uz laiku izvērstas no Savienības muitas teritorijas pa jūru, uh, vai pa gaisu. Tātad šis punkts tiek atlikts uz nākošo sanāksmi, tas pats attiec uz 16. punktu. Tās ir diskusijas dalībās normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz, uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām. Tātad šie divi punkti 9. un 16. tiks skatīti novembrī. Vai ar šādām piebildēm tad mēs varam apstiprināt darba kārtību? Tad mums nemaz nav tik noslogots starp šo pēcpusdienu. Vēlos vēl jums atgādināt, ka šī sanāksme tiek pārādīta internetā, e-meeting arī ir pieejams. Un arī mūsu komitejas raksts ir pieejams. Šis jaunumraksts attiec uz nacionālo iestāžu sadarbību, un te mēs arī raugāmies uz CPC regulu. Atgādināšu, ka mūsu darba grupai ir devītā sanāksme rīt, tas attiecas uz eh, darba grupu ar vienotu digitālo tirgu. Mēs skatīsim jaunos komisijas priekšlikumus par viesabonēšanu un arī par telekomunikācijām un par to ietekmi uz patērētājiem iekšējā tirgu. Tas attiec uz jautājumu par eh, iespējamām patērētāju bažām un ieguvumiem. Tad lūdzu piebiedroties mums rīt. Šī sanāksme notiks rīt no rīta, 9.30 vai ne? Es atvainojos, ar priekšstādātāju trešdien būs šī sanāksme, trešdien no rīta. Un Vēlos Kasī Biedrs kundzi sveikt mūsu komitejā, viņa aizstāja Antana Skorga. Ai, man piekrī, man pietrūks Toni Džīdu. Nu, jo viņam, viņš pamatīgi strādāja, un jums būs arī pamatīgi jāstrādā aizstājot viņu. Esiet sveicināti, Kasī, mūsu vidū. Ceram, ka veiksmīgi varēsim sadarboties ar jums. Lielas paldies! Ir arī iepriekšējās sēdes protokols pieejams. Es pieņemu, ka nevienam nav iebildumu par šo protokolu, ja šī sanāksmes, ja līdz sanāksmes beigām nevienam nebūs iebildumi, tad pieņemsim, ka protokols ir apstiprināts. Ceturtais punkts - jaunākā informācija par trialogiem un pasākumiem. Nekāda cita informācija šeit nav paziņojama, nekāda komitejas pasākuma nav bijuši, tātad nekas šeit nav sakāms. Nu, tā tad viss ir pavisam vienkārši, jo tūlīt pieejam pie sestā darba kārtības punkta. Savienības programmas izveide laika posmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanās Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā. Vadošā komiteja šeit ir IMCO EMKO komiteja tiek iekļauts saskaņā ar 54. reglamentu pantu. Tas attiec uz budžeta jautājumiem un kopīgajām kompetencēm saskaņā ar otro mērķu punktu un trešo labumu guvēju attiecībā uz to, ka IMCO sniedz um, pamatstimulu, pamatinformāciju par jautājumiem saistībā patērētāju saistību. Mums Ar eh, Gualtierī kunga ekonu komitejas priekšstādātā bija plašas diskusijas par kompetencēm šajā jautājumā. Mēs vienojamies par to, ka galīgais balsojums par budžeta jautājumiem ir eh, jābūt tādam, ka tas ataino konsensu starp komitejām. Neviens nelūdza šo ziņojumu sagatavot, līdz ar to tas tagad ir jādara uh, komitejas priekšsēdētājai. Kāpēc manā skatījumā tas ir svarīgi? Mm, manuprāt, ir būtiski, lai šī komiteja turpinātu būt par patērētāju balsi visā vienotājā tirgū. Un tāpēc, ja ir kāds darbs, kas tieši ietekmē patērētājs, tad ir ļoti svarīgi, lai tiktu iesaistīti mūsu komiteju. Citādi var gadīties tā, ka kādu brīdi mūsos vairs neieklausīsies un patērētāji arī vairs neredzēs, ka viņu ieskatiek atainoti tiesību aktos Eiropā. Tāpēc mums ir jāpārbauda, vai tas, ko dara Eikon komiteja šajā jomā, saskan ar mūsu darba jomu mūsu komitēm. Īpaši e, konkrētais jautājums ir saistīts ar līdzekļu atlikšanu no Eiropas Savienības budžeta, lai šādi finansētu divas patērētāju organizācijas. Better Finance un Finance Watch, Watch tā savu šīs organizācijas. Tātad priekšlikums ir tās, lai komisija atliek zināmu summu šīm divām organizācijām lai tās varētu paust patērētāju viedokli par finanšu pakalpojumu nozari. Un tas ir svarīgi. Mums ir jāieklausās patērētāju balsī. Taču man ir tādas bažas, ka tāds teksts, kāds tas ir pat laban, izskatās, ka tikai šīs divas organizācijas var eh, pieprasīt finansējumu bet es gribētu ierosināt, ka tā iespēja jābūt paredzēta arī citiem, lai arī citas asociācijas varētu iet, iesniegt pieteikumu finansējumu. Mums jānodrošina, ka patērētāji gūs labāko rezultātu no jebkādiem līdzekļiem, kas tiek uh, atlikti šim mērķim, tāpēc mums jābūt atklātiem un caurskatāmiem. Lūdzu, izslēdziet jūs mobilos tālruņus, saka priekšsēdētāji. Otrais pāns nosaka, ka patērētāju organizācijām ir jāspēj pārstāvēt patērētājs, taču no šī regulas formulējuma nav skaidrs, kā īsti ir paredzēts to nodrošināt. Piemēram, es varētu ierosināt, ka šīm organizācijām ir jābūt sakariem ar Eiropas patērētāju tīkliem, kas mums ir visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu, ka patērētāju intereses tiešām tiek atainots. Un tad patērētājiem arī pašiem tā būs iespēja tieši iesaistīties jebkādās konsultācijās, kas varētu norisināties. Manā skatījumā ir svarīgi, lai komisija varētu ņemt vērā jebkuras trešās iesaistītās puses intereses un sūdzības, jo šādas intereses un sūdzības ir bijušas attiecībā uz kādu no šo organizāciju īstenotēm analīzēm. Tātad svarīgi, lai arī šīs patērētāja organizācijas ņemtu šo aspektu vērā. Mums ir jānodrošina, ka šīs divas organizācijas ir neatkarīgas, tās komentē komisijas darbu, taču komisijai uh, ir tāds ietvers, kas nosaka, par ko tās katru gadu var izteikties, un tas savā ziņā ir ierobežojuši. Tā tad tiks īstenota pārbaude, lai nodrošinātu, ka pastāv zinām neatkarība attiecībā uz to, kāds darbs tiek pasūtīts. Un es vēlētos, lai 9. pantā arī tiktu iekļauts, pā, iekļauta pārskatīšanas klauzula, ir vēl viens jautājums, kas saistīts ne tikai ar šīm organizācijām, bet arī ar citām grupām Briselē. Ir paredzēts, ka tā saņem līdz finansējumu. Šajā regulā minēts, ka 60% līdzekļu var nākt no komisijas budžeta un 40% jābūt no citurienes. Es ierosinātu, ka šie 40% arī nedrīkst nākt no citu uh, Eiropas Savienības budžetu citādi. Beigās būs uh, Eiropas komisijas līdzekļi, kas nodarbojas ar lobēšanu attiecībā uz to, ar ko nodarbojas Eiropas komisija. Tāpēc es ierosinātu, lai būtu tieši un netieši kumulatīvais finansējums. 60% apjoma, nu varbūt 60% ir nedaudz par maz, varētu to palielināt līdz zināmam apjomam, taču tiešām ir jābūt eh, skaidri minētam, ka te ir jābūt trešās iesaistītās puses finansējumam. Tas nedrīkst viss nākt no Eiropas komisija. Tie ir man galvenie komentāri. Es ceru, ka satikšos ar ekonu komitejas referentu, taču es zinu, ka arī pašā ekonu komitejā ir plašs viedokļu klāsts par šo jautājumu. Tātad Eiropas Tautas partijas pārstāve Jeva Panova, paldies, lūdzu vārds jums, paldies priekšsēdētāji. Es aizstāju mūsu ēnu referentu Vaiders kundzi, kad es piekritu tā darīt. Mana balss neizklausījās tik briesmīgi kā šodien. Nu, es atvainojos, ka esmu šodien aizsmakusi. Pirmkārt, Eiropas tautas partijas grupa pilnīgi atbalsta šī priekšlikuma mērķi. Tiešām ir ļoti svarīgi uzsvērt, uh, stiprināt mūsu pilsoņu uzticēšanos Eiropas Savienības finanšu sistēmā, un mums ir jāpliecina, ka mēs savu politiku veidojam viņu interesēm. Protams, tas ir jādara pēc iespējas uh, caurskatāmāk un efektīvāk. Vaideras kundze vēlas vērst jūsu uzmanību uz pāris punktiem. Viņas skatījumā tur būtu kas uzlabojams. Pirmkārt, mūsu ēnu referenti nav pārliecināti par to, ka nav pamata apšaubīt, ka abas organizācijas BC Finance un Finance Watch, kas saskaņā ar komisijas priekšlikumu ir labumu guvējs, īsteno labi savu darbu. Taču mūsu ēnu referenti nav pārliecināti par to, ka ir eh, būtiski nepieciešams saukt šīs organizācijas vārdā pašā tiesību akta tekstā. Tā vietā viņa ierosina fokusēties uz mērķiem un uh, prasībām, kas tiek izvirzītas labumguvējiem. Vaiders kundzei ir zināms atrunas attiecībā uz trešā panta trešo punktu par to, ka abi labumguvēji varētu tikt apvienoti un kādas tad tam būtu finansiālās un operatīvās sekas. Iespējams, daudzi kolēģi piekristu, ka, lai uzlabotu finansiālos pakalpojumus patērētājiem visā Eiropas Savienībā, ir svarīgi izteiktāk ieklausīties patērētāju un citu gala lietotāju balsīs visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tāpēc mūsu ēnu referente uzskata, ka attiecībā uz labumu guvēju aktivitātēm būtu ļoti svarīgi iekļaut daudz plašāku geogrāfisko aptvērumu. Iespējams, tas veicinātu ciešāku sadarbību ar patērētāju organizācijām no centrālās, austruma Eiropas, arī Baltijas, Baltijas valstī, un tad arī varētu iekļaut vairāk aktivitāšu ārpus Briseles. Tas veicinātu arī patērētāju un lietotāju iespējas. Noslēgumā Vaiders kundzei ir zināms bāžas par labam guvēju līdzfinansēšanu. Kā jau tika norādīts, abas organizācijas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no Eiropas Savienības finansējuma. Viņa vēlētos, lai par šo lietu komisija izteiktos plašāk un mūsu ēnu referente ļoti ceru, ka varēs veiksmīgi sadarboties ar referentu un citiem ēnu referentiem, lai vienotos par konkrētiem grozījumiem un ierosinājumiem, kas tad būs īstenojami. Paldies! Katrīna, tu uzstāsies tas tad Belģianas vārdā. Paldies priekšstādā. Borzans kundzei aizkavējās lidojums, tāpēc viņa nevar būt šeit klāt, bet viņa vēlas uh, kolēģiem pastāstīt par saviem komentāriem, tad es to viņas vārdā darīšu. Clash uh, Finance Watch un Better Finance, šīs divas organizācijas ir pievienotā vērtība Eiropas Savienības politikai, viņi palīdz uh, pensijas fondu turētājiem, um, patērētājiem, lietotājiem citiem, lai viņi labāk saprastu ES tiesību aktus un piedal, piedalītos ES politikas izveidē. Finanšu krīzes kontekstā ir svarīgi, kā var sniegt pretsvaru ļoti spēcīgiem finanšu lobbyam, kas darbos institūcijā, ir institūcijas ir jā, jāatzīst abu organizāciju paveiktais darbs, tajās ir plašs spektrs cilvēki iesaistīti. Abas organizācijas eh, nodarbojas eh, ar, ar finanšu pakalpojumu jautājumiem. Abas organizācijas atbilstoši lietojas savus finansējumu un arī ir sniegti gadu ziņojumi. Sociāldemokrātu, eh, sociāldemokrātu grupai šis budžeta piešķīrums ir atbalstāms. Paldies! Paldies, Karstin Pētra. Es tikai nu pat ierados. Mana kolēģe Čaranzavas kundze nevar šeit būt klāt, tāpēc uzstājos viņas vārdā. Saka Bērders kundze. Viņa pilnīgi piekrīt jūsu priekšstādātājas sacītēm par finansējumu ierobežošanu un tā tālāk. Financial Watch un Better Finance, viņas, šīs organizācijas, viņa skatījumā nedrīkst izmantot finansējumu, lai atbalstītu antiglobalizāciju, antitirzniecībai, anti-Eiropas politikas. Attiec, tas pats attiec uz protestu brošūru sagatavošanu. Nedrīkstam izmantot finansējumu. Šajās organizācijās darbojas uh, ievērojams skaits galējo uh, arotbiedrību. Un šīs abas organizācijas arī saistīts ar anti-TTIP darbībām. Bet galvenais mērķis ir atbalstīt patērētājs finanšu pakalpojumu kontekstā, nevis aizliegt brīvo mm, runu, runas brīvību. Tātad tam nevajadzētu novest pie plašākām politikas diskusijām. Tas, tas ir skaidri jātaino. No regulā, un komisijai jānodrošina, ka šis princips tiek ievērots, apstiprinot abu organizāciju darba programmu. Katra organizācija saņems eh, līdz pat miljonu eiro gado, un uh, tam nav jābūt neparakstītam čekam, bet jābūt konkrētiem noteikumiem, ar, kas nāk līdz tekstam. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu, jautā Fordas kundze? Vai komisija vēlas izteikties. Olivers Solis. Thank you, Madam Chair. Um... Paldies, priekšsēdētē. Jā, es esmu Olivers Seres no FISMA ģenerāla direktorāta. Mēs esam atbildīgi par šo likumdošanas aktu. Mēs esam pateicīgi par to, ka komiteja ir iespēja šo jautājumu šodien apspriest. Mēs to uzskatām par skaidru, vienkāršu priekšlikumu, jo būtībā tas turpina iepriekšējo pilotu projektu un sagatavošanas darbību pēdējo piecu gadu laikā. Pirms jauna priekšlikuma izstrādes eh, notika šīs darbības, lai sniegtu stabilu finansējumu šīm abām organizācijām. Īs vēlos pieminēt, ka te ir zināms laika ierobežojums. Šīm abām organizācijām būtu jāsaņem ES finansējums jau nākušā gada sākumā. Mēs zinām, saprotam, ka abām komitejām būs jānāk klajā ar atzinumu par šo priekšlikumu. Mēs būtu pateicīgi, ja šo darbu varētu nedaudz pātrināt. Varbūt parlaments varētu tad pieņemt savu galīgo atzinumu līdztekus 2017. gada budžeta pieņemšanai, jo šis priekšlikums ir saistīts ar pašu budžetu. Lielas paldies! Um, could you possibly answer? Vai jūs varētu lūdzu atbildēt uz jautājumiem, kurus deputāti uzdev un jo īpaši Šaranzovas kundzes sacīto par finansējuma pārbaudīšanu, proti, ka šis finansējums tiek tērēts sniedzot uh, konsultācijas patērota, patērētājiem. Es saprotu, ka tāds ir tas mērķis, un man ir jānorāda, ka tad, kad es uh, vadīju darbu pie prospekta direktīvas, tad mēs saņēmām ļoti daudz uh, ieteikumu no BEOK, taču ne no šīm abām organizācijām. Vai BEOK ir problemātisks šeit? Tā izskatās, jo kolēģi ar to teica, bet varbūt tad jūs to varētu atbildēt. Tik uzdots jautājums komisijai par to. runātāja bez mikrofona. Man bija pretēja pieredze, jo es saņēmu ļoti labu informāciju, kad es eh, strādāju pie viena dokumenta, gan komitē. Es vienkārši gribēju norādīt, kā mana pieredze mm, bija pavisam atšķirīga, tā bija ļoti vērtīga, jo tas bija atspaids lobēšanai, ko, eh, kas tika vērsta mūsu virzienā. Forskots. Tad kā mēs to labāk varam pārvaldīt, lai nodrošinātu, ka tur ir līdzsvars. Dažkārt viss ir ļoti labi, bet dažkārt uh, vienkārši patērētai balss nu, neizskan. Un vēl arī izskanēja jautājums, ko Bērders kundze no, nodev no Šaranzovas kundze, kā tiek izmantotas finansējums, vai tur būs ierobežojums. Paldies. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es labprāt atbildēšu uz šiem jautājumiem, kaut arī uh, palaidu garām pirmo jautājumu, jo nokavējos, par to es arī atvainojos. Uh, tik tiešām, man liekas, attiecībā uz globālajiem politikas mērķiem eh, pastāv izpratnē, ka šīs divas organizācijas sniedz lielu ieguldījumu, lai izlīdzinātu viedokļus lēmumu pieņemšanas procesā. Pagātnē viņi nāca klajā ar daudziem atzinumiem un dokumentiem par dažādiem tiesību aktiem, it īpaši attiecībā uz krīzes sekām. Uh, Bet tik tiešām tā arī ir, ka ierobežot resursu dēļ viņi nespēja sniegt atzinumus par visiem tiesību aktiem, it īpaši tiem, kas nāk no digifizma. Tā tas pēdējos gados ir bijis. Un savā ziņā eh, viņi ir piekrituši eh, sadalīt šo slogu baika no vienas puses un Better Finance un Finance Watch no otras puses. Un tādējādi eh, varbūt eh, bija arī šī atšķirība attiecībā uz prospektu eh, direktīvas priekšlikumu. Tas, ko komisija šobrīd piedāvā, ir klasiska Eiropas Savienības programma tādā ziņā, ka juridiskais priekšlikums, kas ir jūsu priekšā, veidot tādu globālu struktūru, uh, attiecībā uz mērķiem un šo organizāciju uzdevumiem, un tad jau komisija, kā atbildīgā iestāde par budžeta izpildi, eh, būs tā, kas ir atbildīga par izpildi. Uh, Tātad eh, saskaņā ar piekto pāntu tas notiks balstoties uz darba programmu, kuru katru gadu abām organizācijām būs jāiesniedz, un tad komisija to rūpīgi izvērtēs, pārliecinoties, ka ir ievēroti eh, šo organizāciju nosprostie mērķi. Tā kā mēs pilnībā apzināmies, ka ir nepieciešams būt eh, ļoti piesardzīgiem, lai nodrošinātu kā organizācijas ievēro pirmajā un otrajā pantā minētos mērķus. Tā tas ir bijis pēdējos piecus gadus. Mēs esam bijuši ļoti stingri izvērtējot viņu igadējo aktivitāti pirms veikt gala maksājumus. Un tas arī ir eh, atspoguļojies ārējā pētījumā, ko publiskojām pagājušā gadā, kas sniedza pozitīvu vērtējumu par abu organizāciju sniegto darba rezultātu. Un mēs ierosinam arī finansējumu 2017. līdz 2020. gadam par kopējo summu, kas tuvus 6 miljoniem. Tas nozīmē, ka tikai 1,5 miljoni tiks katru gadu tērēt, kas būs jāsadala starp šīm divām organizācijām. Tā kā viņas katru gadu saņems mazliet mazāk. Un e, tad tie būs tikai 60% daļa Eiropas Savienības finansējums. Viņiem būs jārūpējas par pārējiem 40% no citiem avotiem. Bet ir skaidrs, ka ir nepieciešams iegūt e, arī pārliecību, ka viņi šos e, četrus gadus saņems finansējumu no Eiropas Savienību, lai viņi varētu meklēt līdzfinansējumu. Priekšsarētāji, varbūt es varu papildu jautājumus uzdot. Tātad Viena lieta bija, eh, eh, ka attiecībā uz prospektu direktīvu mums viena organizācija bija laba sadarbība, ar otru nē. Vai tāpēc ir vajadzīgi divas? Bet EPP arī uzdeva jautājumu. Vai mums tiešām jāsauc vārdā šīs organizācijas, jeb atstāt atvērtu formulējumu, lai arī cita organizācija varētu pieteikties uz finansējumu šajā programmā? Un arī tas, ko jūs sakat, pusotras miljonas gadā. Uh, Es zinu, ka dažos gados izmēģinājuma fāzē tas ir augstāks, pēc tam zemāks, vai, vai mums ir šāds elastība arī jāparedz? Vai jūs varētu lūdzu pakomentēt, vai nepieciešams tātad nosaukt abas organizācijas? Paldies, priekšsarētāji! Tas ir pamatots jautājums. Esam ilgi diskutējuši par to ar mūsu juristiem un budžeta ekspertiem. Viņi secināja, ka mums nav obligāti viņi jāsauc vārdā. Otra lieta ir tāda, ka balstoties uz pēdējo piecu gadu pieredzi, esam lēmuši ierosināt parlamentam padomēji tiešā veidā piešķirt finansējumu šīm organizācijām abām, jo pēdējos piecos gados mēs katru gadu izsludinājām konkursu, iepirkumu, un nekad nav pieteicies neviens cits. Un mēs secinājām, ka ir iespējams, ka um, nav pielīdzināmu kompetenci centru, bet uh, nekas neliedz to turpināt arī pēc 2020. gada, bet uz uh, šiem četriem nākamajiem gadiem mēs ierosinām tiešā veidā piešķirt finansējumu šīm divām organizācijām. Protams, arī vēl uh, konsultēšos ar juridiskajiem uh, Eh, mūsu juristiem, mūsu ekspertiem juridiskiem, un eh, nedomāju, ka ir svarīgi viņus saukt vārdā, bet, kas attiec uz jūsu jautājumu par eh, igadējiem izdevumiem, norādītās summas priekšlikumā ir maksimālai griesti. Tas nenozīmē, ka mums visa šī summa ir jāiztērē katru gadu. Tātad tas lielā mērā būs atkarīgs no gada sākumā veiktā iepriekšējā gada darba programmas izvērtēšanas. Uh, un e, ziņojuma izvērtēšanas par gadā paveikto. Un ja viņi nebūs e, sasnieguši visu, kas ir bija prasīts gada sākumā, tad var būt tā, ka gala e, finansējums no Eiropas Savienības ir mazāks, kas ir pakļauts parastajiem budžeta noteikumiem. Mēs maksājam tikai tad, ja ir pabeigts darbs tā kā solīts. Es ceru, ka esmu atbildējis ar to uz jūsu jautājumiem. Tātad laika grafiks šeit diezgan saspringts ir, jo ir nepieciešams ņemt vērā ekonu balsojumu un arī budžeta ciklu. Manam ziņojumam 20. oktobrs ir termiņš. Tad grozījumiem termiņš ir 10. novembris, bet tikai angļu valodā tā kā grafiks ļoti saspringts, ja kādam ir kādi ierosinājumi, kas, eh, ko man vajadzētu paskatīties eh, ziņojumu pirmajā projektā, sūtiet man e-pastu. Un es skatīšos, ko es varu uzreiz ielikt jau sākotnējā versijā. Bet varbūt ir eh, atšķirīgs viedoklis, kā skatīt vienu vai otru jautājumu, kas jau te tika pieminēts, bet es labprāt centīšos būt pietiekami pretīm nākoši arī pirmajā kārtā jau. Paldies! Ejam tālāk. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā. Panovs kundzes ziņojums par Eiropas mākoņa dažtošanas iniciatīvas, tātad pašiniciatīvas ziņojums. Šafhauser kungs ir referents. Balsojums eh, ir atlikts. Līdz ar to IMCO ir iespējas sniegt savu ieguldījumu šai ziņojumā. Visdrīzāk šis ziņojums būs aktuāls komisijas eh, normatīvajā priekšlikumā par datu brīvu eh, apriti. Un eh, šī datu brīvās aprits iniciatīvas, ko Otinger kungs mūsu ikgadējā dialogā starp komisiju un parlamentu jau pieminēja, sakot, ka tā principā ir nākamajam gadam viņa galvenā prioritāte. Uh, Tolīt arī došu vārdu Evai Panovai, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ar prieku prezentēšu šo iniciatīvu un stāstīšu arī, ko tā var dot uzņēmējiem, pētniekiem, publiskai administrācijai, pilsoņiem un Eiropas Savienībai kā tādai. Kā lielākā daļa no jums droši vien zina, es vienkārši atgādināšu, ka aprīlī komisija nāca klajā ar Eiropas mākoņa datošanas e, pakalpojumu priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji, pētnieki un arī citi varētu gūt labumu no lielo datu revolūcijas. bija tomēr eh, zināmi šķēršļi, kas eh, šobrīd neļauj mums pilnībā izmantot eh, šos iegūmus no datiem. Savstarpējā sadarbspēja nav nodrošināta. Dati no publiski finansētiem pētījumiem nevienmēr ir brīvi pieejami. Un šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai izmantot, veicināt izmantošanu, bet uh, Eh, dalīties ar datiem starp dalību valstīm, vienlaicīgi uzlabojot Eiropas Savienības konkurētspēju un eh, attīstīt uz datiem balstītu ekonomiku. Pēc aplēsēm eh, šī mākoņa datošanas iniciatīva varētu 1,7 miljonus pētniekus iesaistīt un vairāk kā 7 miljonus uh, Eh, uzņēmēju datus, kuri tātad būs iespēja mākonīgi glabāt eh, šos datus. Par pašu atzinumu. Mēs koncentrējamies uz dažiem būtiskākajiem punktiem, kas ir mūsu kompetencē, mūsu komitejas kompetencē, kompetencē tātad. Uh, Tātad es šeit par svarīgāko uzskatu to, ka mākoņu datošanas iniciatīva tiešā veidā dos iegūmu ne tikai pētniecības un izstrādes e, sektoram, bet arī uzņēmējiem un patērētājiem. Tāpat laikā nedrīkstēto um, e, negatīvi ietekmēt jebkuru dalību valsti, runājot par nepietiekamu iesaistīšanos. Uh, uzskata, ka ir svarīgi pieminēt to, ka ieinteresētās puses, tīpaši MVU, ir jāiesaista daudz plašāk šīs iniciatīvas īstenošanā. Tāpat uzskatu, ka šai iniciatīvai ir liels potenciāls veicināt mūsu digitālās ekonomikas izaugsmi un palīdzēt nostādīt mūsu kontinentu daudz labākā situācijā globālajā tirgū. Tāpat arī vienotā tirgus izpratnē un kapitāla, preču un pakalpojumu brīvā apritē un cilvēku brīvas pārvietošanās kontekstā arī dati varētu būt kā piek, brīvu datu aprite, kā piektā brīvība, kas ļautu daudz ātrāk un bez aizķeršanās nodrošināt digitālā vienotā tirgus darbību. Vēlos aicināt komisiju precīzāk izpētīt potenciālu eh, saistībā ar jau pieejamiem datiem un kā veicināt to apmaiņu starp dalību valstīm, jo, lai mēs būtu efektīvāki, mums ir pirmkārt jau jāsaprot, ko mēs varam jau šobrīd izmantot no pieejamiem datiem, pirms ķerties klāt pie dārgiem projektiem un to īstenošanas. Uh, Esmu arī EPP ēnu referente, eh, ziņojumā, par kur balsošana būs jau rīt, un tur ir minēti dati par to, ka fonds nepietiekam, eh, fonds nepietiekam tiek izmantot digitālajiem projektiem. Un es aicinu komisiju stimulēt eh, šādu izmantošanu arī mākoņu datošanas iniciatīvā. Tāpat vēlos uzsvērt, ka ir nepieciešams izmantot uz tirgu balstīt pieeju attiecībā uz apmaiņu ar datiem. Tā kā atzinuma teksta apjoms bija ierobežots, bija lietas, kuras es nevarēju iekļaut, bet būtu gribējusi tur redzēt. Līdz ar to es plānoju iesniegt dažus grozījumus attiecībā uz to, cik svarīgi ir apmācība, lai uzlabotu Eiropas eh, mākoņu datošanas iespēju apgūšanu, un aicināšu arī komisiju uh, Eh, precizēt definīcijas, kas tiek izmantots, un arī eh, intelektuālā tiesība aizsardzību eh, vērstos, pakalp, vērstos pasākums. Un labprāt uzklausīšu, ko kolēģi vēlas šeit iekļaut. Kā jau Vikija sacīja, mēs esam tikai kā ēnu referenti un vadošā komiteja šeit ir ITRE. Paldies. Kurš sociāldemokrāta vārdais izsakās? Katrīna Stailēr, lūdzu. Sorry that our rapporteur cannot be present, Madam Chair. Es atvainojos, ka referente nevarēja būt klātēna referentā, tad eh, saņēmu šeit komentārus, ka attiecībā uz eh, lielo datu revolūciju. Un šeit runa par datiem, kas tiek ģenerēti un ar kuriem notiek apmaiņa. Tā tad arī šeit mūsu N referenti norāda, ka šī varētu būt piektā brīvība. Komisija ir uzsākuši iniciatīvu, lai palīdzētu zinātniekiem, nozarei izmantot uh, mākoņu datus un infrastruktūru lai tas veicinātu digitālo ekonomiku. Kom komunikācija ir trīs eh, pilāri - infrastruktūra, pl platjoslas tīkli un augstas veiktspējas eh, da datoru tīkli, kas varētu apstrādāt šos datus, liela apjoma datus. Mēs arī redzam trīs galvenie atbalsta saņēmēji - zinātnieki, uzņēmumi un iedzīvotāji. Tad, lai varētu izmantot šos uh, ieguvumus, tātad arī uzņēmēji varētu samazināt savas izmaksas. Starp iemesliem, kāpēc Eiropa līdz šim nav izmantojusi pilnībā potenciāli, ir eh, tātad nepieciešams sam samazināt šķēršļus. Tiek atgādināts par pozitīviem rezultātiem, kas ir sasniegt ar līdzšimējiem eh, Eiropas uh, um, infrastruktūrām, tātad, lai tiešām būtu open science, šī atvērtā zinātne, būtu brīvi pieejami dati, protams, arī finansējums ir jānodrošina. Un datu apmaiņas iniciatīva galvenais iesaistītās puses nav pietiekami pārstāvēts, tam būtu jānāk pa labu ne tikai zinātniekiem, eh, bet arī MVU un arī reģionālajā līmenī. Um, specifically... Un vairākas lietas, kuras konkrēti vēl, vēlējās pieminēt eh, referenti, ir eh, pārliecības izveide par mākoņu datu pieejamību standartu piemērošana, lai maksimāli palielinātos ieguvumi iedzīvotājiem, arī zinātnēji un arī uzņēmējiem, uzņēmumiem. Tāpat ir nepieciešams uh, likvidēt fragmentēšanos. Tā, tā, tā, tās bija E, tā galvenās lietas, e, ko mūsu ēnu referenti gribēja norādīt, tas ļoti līdzīgi e, referents vēlmēm. Paldies viņai par sadarbību. Es pati esmu EKR grupas referente. Paldies, Eva, par lielisko darbu pie šī jautājuma. Lai digitāla ekonomika augtu, ir nepieciešams veikt ieguldījums infrastruktūrā, uh, un nodrošināt arī mākoņu datošanu, mākoņu skaitļošanu. Ir nepieciešams noteikt, kāda ir galvenie principi šai eh, Eiropas iniciatīvai, un eh, noteikti uzsvars ir jāliek uz inovāciju atbalstu, ar skatu nākotnē, tehnoloģiski neitrāli, jāveido tāda vide, kas eh, palīdzi inovatoriem jāiesaistās ja ar nozars pārstāvjiem un uzņēmējiem, lai varētu vienoties par detaļām. Man patika ideja par piekto brīvību attiecībā uz brīvu datu apriti Eiropas Savienībā. Manuprāt, ir svarīgi izvairīties no šķēršļiem, neveidojot tādu cietoksni ap Eiropas Savienību. Digitālā pasaule, kā mēs zinām, ir bez robežām, mums ir jāstrādā ar globālajiem partneriem, lai nodrošinātu, ka mēs eh, nesadalām Eiropu eh, arī mākoņu skaitļošanas jomā. Ar šo iniciatīvu tiek mēģināts panākt, kā ap, arī apvāršana 2020 ietvaros finansēto pētījumu dati ir brīvi pieejami. Es biju viena no vadošajām sarunvedējām attiecībā uz apvāršanu 2020 programmu. Izaicinājums vienmēr ir atrast pareizo līdzsvaru starp datu apmaiņu un leģitīmu datu aizsardzību, leģitīmām bažām par datu aizsardzību. Uh, Tāpēc ir, manuprāt, ļoti svarīgi, ka ir ievēroti datu aizsardzības noteikumi, bet ir arī daudz jāstrādā pie sīkākām detaļām attiecībā uz to, kā šie noteikumi tiek piemēroti. Ir nepieciešams nodrošināt, ka īstenošana turpinās ievērojot pareizo līdzsvaru, kas atļautu apmaiņu ar datiem, bet ņemtu vērā arī leģitīmās bažas par datu aizsardzību. Kas attiec uz kiberdrošību, manā dalību valstī vairāk kā 60% mazo vidējo uzņēmumu nesenā aptaujā minēja, ka viņi ir nobažījušies, ka dati varētu mākonī pazust vai tikt sabojāti. Uh, Citās dalībvalstīs varētu būt pat uh, eh, augstāks šis rādītājs, tā kā vidēji, es teiktu, divas trešdaļas no uzņēmumiem ir par to nobažījušies. Ir svarīgi veidošu uzticēšanos, un varbūt es iero, varētu ierosināt, uh, pieminēt uh, to, cik svarīgi ir veidot klientu uzticēšanos. Un kiberdrošības jautājums, protams, ir ļoti svarīgs, ko acim redzot, lab, pareizāk būtu risināt tīkla drošības direktīvā Paldies par pieminēto tekstu attiecībā uz standartu veidošanu, kā jūs zinat. Tā ir viena no tām lietām, uz kuru es atkal un atkal koncentrējos. Ir nepieciešams nodrošināt, ka standarti tiek e, noteikti augšup vērsti. Tad strādājot ar nozars pārstāvjiem no apakšas uz augšu, tad šī virzība notiktu. Vēl pāris sīk grozījumi man ir, e, lai papildinātu to, kas jau veido labu tekstu. Un tālāk dod vārdu Alde grupai Kaija Kalas. Yes, <clears throat> uh, so our... Paldies. Mūsu ēnu referents ir Mortens, bet viņš nevarēja ierasties, un viņš vēlētos pateikties referentei par visaptvarošo ziņojumu. Komite, komisijas ziņojums ir labs, un uh, Mm, tur varētu palīdzēt stiprināt digitālo tirgu vēl tālāk, un ir arī daži komentāri, kas atspoguļosies grozījumos par finansējumu. Nav īsti lielas skaidrības par ilgtermiņa finansēšanu, un tas būtu jāprecizē. Šai iniciatīvai nepieciešama spēcīga finanšu atbalsta roka un arī jādomā par pētniecības un inovāciju programmu. Pretējā gadījumā būs grūti to īstenot no ALDE ko viedokļā at, ir atsauces, kas iztrūksta, zināšana ekonomikas nav, ko īpaši ietver vispārējais princips par atvērto pieeju, zinātniskai pieeja apvārsnī 2020, un ir svarīgi, lai zinātnisko pētījumu rezultāti būtu atklāti, un līdz ar to zinātne būs efektīvāka, un arī inovācijas būs privātajā un publiskajā um, sektorā. Un uh, politiskās grupas ir vienisprātis par Mm, šo aspektu, un tas nāk par labu arī mm, vairākām grupām, kas pat mm, nav tikai zinātnieki. Un ir nepieciešama laba infrastruktūra, kas palīdz veidot datu ekonomiku, veiksmīgu skaitļošanu un lielā ātrumā savienot spēju. Un nevajadzētu uzlikt uh, pārāk lielu administratīvo slogu uzņēmumiem. Mums itra uh, ziņotāju vajadzētu pārliecināt par to, ka komisijas priekšlikums nav uh, pavisam zemē mētāms. Paldies! Un nākamais no zaļajiem - Džulija Rīda. Pavisam īsi. Daudz svarīgu lietu jau izskanēja no kājas kalsas puses. Uh, Kopumā komisija ir uzņēmusi pareizo virzienu, īpaši atvērtās zinātnes, mākoņu datošanu un ir ļoti svarīgi, lai šī politika būtu konsekventa ar citām komisijas iniciatīvām. Un mērķim vajadzētu būt tādam, ka būtu pētniecības tāda infrastruktūra, ka visi varētu tikt iesaistīti pētniecības procesā, piemēram, zinātnieki, pilsoņi, lai nodrošinātu arī nepieciešamo sadarbspēju un uh, lai var notikt uh, datu uh, kopīgošana un mm, izmantošana, un ir katrā ziņā atbalsts šai atvērtai zinātnē, kas būtu jāatspoguļo mm, politikās, lai nav tāda situācija, kurā labā iniciatīvu kavē vai nu tādas politikas, kas rada grūtības atvērtāju pieejai, vai arī nav pietiekamas infrastruktūras, lai nodrošinātu atbilstīgu savienojamību. Evelīna Geparda. Jā, paldies! Paldies arī par ļoti interesanto projektu, kuru jūs esat sarakstījusi. Tur ir vairākas lietas, kas man ir ļoti svarīgas, kuras esat iekļāvusi. Piemēram, 12. punkts. Tajā jūs minat bažas par eh, privātuma aizsardzību. Tieši šajā jomā, runājot par datiem, šis aspekts ir ļoti svarīgs. Man ir arī viens jautājums. Varbūt jūs varētu man savu piekto punktu precīzāk izskaidrot. Es, mēs taču par Paunos kundzes ziņojumu runājam priekšsēdētāji. Vai ne? Jā. Tātad, jo es eh, pēc eh, Paunos kundzes sejas nesapratu īsti, varbūt eh, biju kļūdījusies, bet nē. Tātad piektajā punktā jūs runājat par to, vērtību radīšanas ķēdē datiem ir ļoti svarīga loma. Un tāpat jūs pieminat to, ka Eiropas firmas varētu piešķirt lielāku vērtību datiem. Vai jūs varat precizēt, ko jūs ar to domājat? Jo es tā līdz galam šo piekto punktu īsti nesaprotu. Būtu labi, ja es varētu saņemt skaidrojumu. Paldies! I'm only looking a bit strange because in my nu ir tā, ka mm, piektajā punktā, ko redzu, mm, tur ir runa par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Nedaudz savādi. Ja vien jūs nedomājat, piekto punktu itres ziņojumā. Un itra ziņojumā piektais punkts ir par to. Jā, es atvainojos, es tiešām skatījos datorā nepareizo dokumentu, es tiešām atvainojos. Point... Bet, nu, tātad, ja jūs atsaucaties uz itres piekto punktu, kur tiek aicināts, ka m, mm, datu uzglabāšanas un, un uzglabāšanas iespēju paplašināšana uzņēmumiem tiek veikta Eiropas Savienības teritorijā, uh, Nu, tad tā ir cita lieta. Jā, es tāpēc arī brīnījos, ka es nevarēju īsti izsekot tam visam līdz kā tas iet kopā, bet nu, es tagad sapratu, kur ir mana kļūda. Es arī šausmīgi atvainojos. Thank you. Um, if nobody else wants to speak, I'm gonna... Ja neviens nevēlas vairs izteikties, tad došu vārdu Evai. Vai arī komisija varbūt vēlas izteikties komisija? Paldies par šo atzinuma projektu un par vērtīgajiem komentāriem, kas izskanēja. Ļoti daudzas uh, lietas saistās ar bažām, kuras saprotam un mm, kādas mums arī bija gatavojot uh, šo failu. Vēlējos atgādināt, eh, kas tad bija svarīgi, ka zinātnes mākoņdatošana, mākoņdatošanas iniciatīva kopumā, un, un mm, tur mēs esam vienkārši apkopojuši idejas, kas jau pastāvēja, lai izvairītos no uh, pārklāšanās un labāk izmantotu pieejamos datus un iekārtas, un federatīvā pieeja ir ļoti svarīga šajā sakarā tiešām cenšamies augstākā līmenī pacelt to, kas jau pastāv. Un Mm, veidojam pilnīgi jaunu struktūru datu izracēju un to struktūrai un piemirsām vērtīgo komentāru, kas saistās ar m, mm, eh, ieinteresēto pušu iesaistu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo no paša darbu sākuma, mm, kas ir šī darba pamatā, un tas balstās uz ieinteresētajām pusēm. Bija vairāki semināri, ar šiem spēlētājiem, gan lielajiem, gan mazajiem MVU un citiem, un mēs tiešām centāmies ņemt eh, vērā pēc iespējas vairāk eh, viņu teikto, īstenojot šo iniciatīvu, kāda tā ir. Un jautājums par uzticamību un eh, privātuma aizstāvēšanu. Tas ir ļoti svarīgi. Un šī iemesla dēļ mēs arī izmantojam šādu pieeju un domājam, ka mm, mākoņu datošanai būtu jābūt pēc iespējas atvērtākai, tāpat arī atvērtai zinātnei. Un priekšsēdētāji jau zina pēc savas pieredzes, ka ir eh, daži noteikumi mm, atvērtā zinātnē un apvārsnī 2020, kuri teiks, ka ja projekti nevēlas šo atklātību, tad uh, Mm, vai arī ir intelektuālā īpašuma jautājumi, ka viņi var arī neiesaistīties un nav tā, ka tas uh, uzreiz automātiski viss ir atklāts. Nu, lūk, šīs lietas ir tikušas ņemtas vērā, un šie ir elementi, kas varētu jums palīdzēt, izstrādājot galīgo atzinuma versiju. Lielas paldies par ieguldījumu un konstruktīvo atbalstu. Eva Paunova. Paldies priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties visiem, kas iesaistījās šīs dienas diskusijā. Esmu gandarīta, ka mums ir līdzīga pieeja. Un vēlētos vien uzsvērt to, ka centīšos uh, saglabāt šajā atzinumā akcentu uz IMCO uh, kompetences jautājumiem un ar interesi iepazīšos ar jūsu uh, grozījumiem. Un savos ievadvārdos jau sākumā teicu, ka mm, ir uh, punkti, kurus nevarēju iekļaut, jo bija šie ierobežojumi, daži saistījās ar atvērtās zinu, zinātnes mākoņu datošanu, un šīs lietas um, būs jārisina līdzās uh, citām, kuras pieminējāt. Un uh, ar prieku strādāšu ar citiem ēnu referentiem. Uh, Atgādināšu, ka mm, grozījuma iesniegšanas termiņš ir ļoti drīz 13. oktobris, un uh, lūdzu paturiet to prātām. Un, protams, es uh, mm, ļoti ceru un uh, sagaidu to, ka ITRE mm, izmantos pēc iespējas vairāk no mūsu ierosinājumiem un idejām, un es pati biju visai pārsteigta un mm, par to, kāda negatīva attieksme no itres puses bija par šo tēmu. Paldies! Nu, mēs esam vienoti pret, cīņā pret protekcionismu. Nākamais darba kārtības punkts ir Maka Klārkena ziņojums. Ļoti labs ziņojums un. Nu, es šķiet, ka tikai sievietes uzstāsies šodien ar ziņojumiem. Un septītais punkts. Tātad par koordināciju dažu dalību valstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu jomu, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus. Un tagad došu vārdu Denam, kurš izteiksies Emmas Maklārkinas vietā, kas uh, izdeva um, atzinumu par 33. noteikumu, un tagad došu vārdu Denam, lai viņš prezentē Emmas Maklārkinas darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, diemžēl Emma nevar uh, šodien piedalīties, un tāpēc um, runāšu viņas vārdā. Audio-vizuālā joma ir uh, viens no pamatakmeņiem vizuālajā tirgu, un tur ir spēcīgs regulatīvais tirgus, kas ņem vērā dalību valstu sensitīvos jautājumus, nodrošināt minimālu regulatīvo nastu, kas tajā pašā laikā pieļauj izaugsmi. Un uh, no, ir pārēj uz nelineāro uh, pārraidīšanu un. Uh, Tas ir nepieciešami. Lai nu kā, tas, ka aptvērums ir paplašinājies, tas uh, varētu būt interesanti šajai komitejai. VSP iekļaušana šajā direktīvā ir tikai tik tālu domāta, lai cīnītos pret naida runu un mazgadīgu aizsardzību, aizsardzību un arī eksport, eksposta kontroli. Uh, Un ir jāizmanto arī šīs ģenerētā kontrola, kas iet pārāk tālu. Un tas varētu novest pie cenzūras un arī gan, un diskriminācijas pret ne Eiropas lietotājiem. Eks ante kontrolas ir neiespējami īstenot, un tas pat nav nepieciešams. Ir labāki veidi, piemēram, lai vecāki uzņemas šo aizsardzību vai citi. Un MSP nu, iekļaušana arī sniedz lielāku atbildību tiešsaistes platformām, kas nāks par labu vienotam tirgumu, un mm, šīs platformas būs atbildīgas par saturu, jo līdz šim um, tas tā īsti nav bijis. Un, lai nodrošinātu mm, plūstošu digitālo tirgu, komisija piedāvā regulu par VSP mm, direktīvā, lai būtu pēc iespējas lielāka harmonizācija un uh, ja mm, un notiek lēmums izmantot minimālo harmonizāciju, tad varētu rasties mm, šķēršļi starp dažādām dalību valstīm īstenošanas jomā un MVU. Tas būtu radītu grūtības IKR, e runā par izcelsmes valstu principu, kas ir priekšlikuma pamatā, un mēs atbalstam atkāpi par nacionālo atbalstu un šī virzība uz gala, gala valsts principa izmantošanu. Un arī, te, ja būtu nodevas iekasētas, tad tas vājinātu izcelsmes valsts principu. Un, nu, te nav īsti pierādījumu, ka varētu rasties kādas grūtības investīcijas jomā. No IMCO ziņojuma projekta izņemtas nodevas un uh, Izcelsmes valsts aizstāvēšana ir svarīgas arī komercijas direktīvā, un tāpēc svarīgi, lai MKO mm, komiteja mm, nodrošina šo aizsardzību izcelsmes valsts mm, principam, un ir arī prasības, kas ir pret tirgus vadītu principu un šī iemesla dēļ EKR uzskata, ka jaunie pēc pieprasījuma pakalpojumi būtu jāierobežo un nevajadzētu pārsniegt 20%, kā komisija sākotnējā priekšlikumā. Un Eiropā mums vajadzētu lepoties ar mūsu ražoto saturu un mm, aktīvo konkurenci. Un tad mēs arī redzēsim lielākas investīcijas un arī uh, kvalitatīvāka satura ražošana. Tā tad brīva tirgus pieeja tiek veicināta visās jomās, bet vajadzētu domāt par šo 20% mm, reklamēšanu mm, vairāk kā 20 stundu periodā, un jau pieredze parāda, ka tas, ka ja šie mm, skaitļi tiek pārsniegti, tad nodarīt skaitējums patērētājiem, un 24 stundu periodā limita pārsniegšana nenozīmētu, ka samazinātos ienākumi. Direktīvā daudz pozitīvu lietu, bet jo īpaši nevajadzētu VSP paplašināt tālāk par nepieciešamu. Un ja mēs pārāk uh, aizsargājam, mm, esam aizsargājoši ar uh, šīm nodevām, tad nu, ir jāskatās tā, lai tomēr direktīva sasniegtu savu mērķi. Um, Julia Reader needs to leave quite soon, has our... Šodien viņa jādodas prom. Pavisam drīz, tāpēc dod, tūlīt padošu vārdu viņai. Liels paldies priekšsēdēm, paldies kolēģi, ka ļāvāt man izteikties agrāk, ātrāk par citiem. Atzinam, projektā ir daudz, kas eh, mums ir. Uh, pozitīvi vērtējums. Mēs katrā ziņā uzskatām, ka ētirzniecības direktīvas aptvērums nav jāierobežo. Eh, tālāk par pašreizējo status quo un arī direktīvas princips eh, ir jāievēro. Mēs arī piekrītam piesardzīgai pieeja attiecībā uz video eh, platformu noteikumiem saistībā ar e direktīvu. Mēs saprotam, ka patērē varētu būt bažas, taču nav skaidrs, kā uh, darbotos praksē noteikumi par uh, lietotāju vecumu pārbaudi platformās, jo te, protams, ir kaut kas lodzīgs, līdzīgs un atšķirīgs ar lineārām, nelineārajiem saturiem. Piemēram, Vācijā ir laika logi, uh, tāds ierobežojums, e, jo, piemēram, Vācijā labi pēc desmitiem nedrīkst izmantot konkrēto e, saitu, bet e, tas atkarīgs arī no tā, no kurienes cilvēks to skatās. Tad vēl arī lineārā pārādīšanas joma, tā mēs var piekrist mūsu skatījumā video pārādes platformām ir jāpiemēro patreiz definīcijas. Ir atšķirības starp audiovizuālo pakalpojumu, kam ir editoriāla atbildība, un tad ir arī cita lieta, kas ir video um, piegādes platformas, kam nav šādas atbildības, un tad arī tam jāietekmē kvotas. Es saprotu, ka kultūras komiteja varētu būt savi ieskati par to, bet katrā ziņā šis aspekts ir jāpaskaidro. Uh, jo kvotu piemērošana video izplatīšanas platforma nebūtu atbilstoša. Viena lieta, kam mēs nepiekrītam, regulātoru loma. Mēs tiešām uzskatām, ka ir jāstiprina neatkarīga pārraidītāja kontrole arī Eiropas līmenī. Tas ir svarīgi attiecībā uz uh, mediju daudzveidību un demokrātijas nodrošināšanu. Šī ir joma, kurā arī mēs izteiksimies ar saviem grozījumiem. Mēs uzskatām, ka IMKO komiteja vispār ļoti svarīgi sagatavot savu atzinumu ātri. Manā skatījumā tas ir iespējams, un tad mēs varēsim nodrošināt, ka sarunu procesā IMKO bāžas attiecībā uz E tiešniecības direktīvas pie, piemērošanu pilnīgi var tikt ņemts vērā no kultūras komitejas puses. Paldies! Priekšsēdētāji, vai vēl kāds pārstāv šeit Eiropas tautas partiju šajā jautājumā, ne? Anna Hede, lūdzu. Esiet sveicināti. Lūdzu, jūs uzstāstīšu sociālas vārdā. Nav dzirdams tūkiem, mikrofons acīm redzot Hedes kundzei nedarbojas. Can you carry the translate? Fordas kundze Vai jūs lūdzu varētu vēlreiz? Jā, paldies, labi. Tūkiem ar vienu nav dzirdams, acīm redzot, nedarbojas šis mikrofons, no kura, pie kura runā deputāte Helha. Ah, the microphone is not working. Priekšsādātā acīm redzot, mikrofons nedarbojas. Vai jūs lūdzu varētu izmantot citu mikrofonu? Nu, izskatās, ka mikrofons darbojas. Uh, Mēs e, jūsu sacīto dzirdam, bet līdz lūkiem tas nenonāk. Paldies! Labi, vai tagad ir dzirdams? Jā, tagad ļoti labi darbojas mikrofons skaidrs. Vēlos pateikties referentai Maklākiras kundzei, kas ir strādājis pie komisijas priekšlikuma atzinumu. Es piedalījos diskusijās, tad, kad par šo direktīvu spredām pagājušreiz. Ir vairāki elementi, kas tika atlikti malā attiecībā uz šo tēmu. Nu, patiesībā situācija ir līdzīga kā pagājušreiz. Daži no mūsu pakalpojumiem ikdienā ir ļoti svarīgi. Un ir jāskatās šī lieta no patērētāju perspektīvas. Patērētājiem jābūt skaidrībai, par viņu tiesību aizsardzību, konkrēti par bērniem runājot. Viņi ir jāaizsargo preču reklamēšana. Tas uh, ir ļoti svarīgi arī bērnu aizsard, tiesību aizsardzības kontekstā. Uh, Tātad uh, arī mūsu politikai jābūt vērstais to. Sviedrijā ir ierobežojuši politika attiecībā uz alkoholu tirzniecību. Mm, mūsu visu interesēs ir aizsargāt bērnus, arī sabiedrību, un tas ir saistīts arī ar alkohola reklāmu. Jāparaugās, kāda ir noteikuma par alkoholu alkohola reklamēšanu, un tas pats attiec arī uz tabaks produktu reklamēšanu. Patērētāji ir jāaizsargā, un tas jādara tādā plašākā skatījumā. Šeit mums ir iespēja um, preventīvi jau iepriekš novērst uh, iespējamo naidu uzkurināšanu, uh, Pilsoniskā sabiedrība arī eh, to saprot, taču te ir arī runa par runas brīvību. 28 dalībvalstis arī to apzinās, bet ir ļoti svarīgi panākt pareizo līdzsvaru. Es esmu droši par to, ka mums izdosies panākt vienošanos mūsu vidū. Mēs arī iesniegsim grozījumus. Emma referentes sasauks ēnu referents sanāks, lai mēs varētu vienoties par šiem grozījumiem. Paldies. Tīta Šaunsava. No, Kāja Kalas. Ak, nē, Kāja Kalas, lūdzu. Es runāšu Mortenu vārdā, viņš ir ēnu referents. Viņam te ir vairāk komentāri. Pirmkārt, Viņš ļoti augstu vērtē Maklārkinas kundzes līdzvaroto ziņojumu. Viņu skatījumā ir vairāk priekšlikumu, kas ļaus kultūras referentiem atrast, uh, uh, kultūras komitejas referentiem atrast uh, labu pamatu savā darbā. Atsauks, atsaucis uz kvotām neatrisina um, problēmu viņa skatījumā, tā, te nav nekādas pievienotās vērtības. Jāparāda sadarbības starp pārraidītēm un iestādēm. Tas attiec arī uz finanšu ieguldījumiem, finanšu pabalstiem, kas viņu skatījumā atbalsts, finansāli atbalsts, kas viņu skatījumā nav labs risinājums. Un šis priekšlikums attiec ne tikai uz lielajām dalību valstīm, bet nodrošina arī mazo valstu, mazo valodu daudzveidību pie dzīvības. Te ir runa par runas brīvību, atvērtu internetu un uh, vienā tā tirgus principiem ar brīvu preču un pakalpojumu apreci. To nedrīkst aizmirst. Ir vēl daži komentāri no manas puses. Tie tad būtu visu runātāju beigās sakām, vai es tagad varu izteikties? Jā, tagad. Labi, paldies. Vis, vispirms vēlēs uzdot jautājumu varbūt priekšsēdētājiem vai mēs esam kaut ko darījuši ar interešu konfliktiem attiecībā uz referentiem kultūras komitejā, jo šis ziņājums ne, nepārprotami iestājas par pārraidītāju interesē. Es nezinu, vai šo jautājumu varētu uzdot komiteja priekšstādātāja konferencē. Un tad pievēršoties pašam saturam, būtībai. Eh, video pārraides platformas, par tām referenta pieeja ir pareiza, mums tā jāsaprot cilvēku uzvedība, tā ir mainījusies, tad mums vispirms jāsaprot uh, iespējamo patērētāju uzvedību, pirms mēs uh, te ķeramies klāt uh, regulēšanai. Tas labākais veids, kā sasniegt mūsu mērķus. Ir pierādījies, ka pašregulēšanās vislabāk darbojas un arī līdzregulējums uh, ir efektīvs, lai apkarotu bērnu pornogrāfiju, ņemot vērā to, cik ātri attīstās tehnoloģija. Ja mēs nākam klajā ar detalizētu regulējumu, tad tas var būt jau novēlots, jo tehnoloģija virzās priekš ātrāk. Es neuzskatu, ka komisijas priekšlikums par to, ka uzņēmumiem ir jānosaka galvenie koncept, galvenās koncepcijas tādas kā naidu uzkurināšana. Es domāju, uzņēmumi var eh, paskaidrot savu politiku, taču uzņēmumu ziņā nedrīkst atstāt koncepciju izstrādi, jo galvenais ir tomēr ir runas brīvība. Un pēdējais punkts par uzvedības kodeksu. Es saprotu, ka referentei patiktos, ja šie kodeksi tiek izstrādāt nacionāla līmenī. Taču, ja mēs vēlamies, lai uzņēmumi tiešām darbotos visā Eiropā, tad mums ir jānodrošina arī šādu kodeksu izstrāde, kur vien iespējams Eiropas līmenī. Paldies. Denis, tev lūdzu. Liels paldies. Viki. Man jāatvainojas, ka esmu aizkavējies Nesmu dzirdējis eh, visu jūs sacīto par šo tēmatu. Daži novērojumi jau vēl ar vienu gaidāms sīkāk eh, abu priekšlikumu izskatīšana manā grupā. Es domāju, pagātnē esam izgaisu, izgaismojuši dažas lietas, īpaši attiecībā uz reklāmu, attiecībā tātad saistībā ar bērniem, tas arī šeit izskanēja. Tāpat es domāju, ka mums ir jāapzinās, runājot par audiovizuālu, audiovizuālajiem miedību pakalpojumu, ja jūs visu atstājat tirgu ziņā, tad tas varētu nozīmēt, ka netiek sniegti pietiekami pakalpojumi minoritātēm. To interesēs arī ir tas, lai viņām būtu pieejami šie da audiovizuālajai pakalpojumi, tas attiec uz valodām, piemēram, tas, ko komisija saka par to, kā Eiropa darbojas. Referente paļaujas uz to, ka tirgus visu regulēs pats, bet tad rodas jautājums, vai tas ir iespējams. Mēs gribētu saņemt garantijas, lai tas, ko nevar atstāt tirgus ziņā, tiktu tomēr nodrošināts tiem, kam šie pakalpojumi vajadzīgi. Tā ir tāda sākotnējie komentāri. Pagātnē esmu bijis arī Andra referents iepriekšējā ziņojuma sakarā attiecībā uz audiovizuālajiem pakalpojumiem. Manā skatījumā grozījumi, ar kuriem nācām klajā toreiz, īpaši attiecībā uz reklāmu, būs aktuāli arī šī ziņojuma kontekstā. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, jaunā jautā Fondas kundze. Lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Atklāt sakot, eh, EVS pārskatītās eh, regulas izcenais ieguldījums ir visnotaļ ierobežots. Nu, tas ir eh, visas vienotās digitālā tirgus darba kārtības kontekstā, taču es gribētu, lai tā būtu ambiciozāka, mazāk preskriptīva un ierobežoša doma par to, ka jāievieš uh, vecuma ierobežojumi, tas ir pareizi, tā sacīja arī citi. Ir jāievieš arī kontrole, uh, lai uh, mazgadīgie neredzētu, nedzirdētu to, kas nav paredzēts viņiem. Taču mums jāsaprot, ka internets nav tas pats, kas klasiskā televīzija. Mēs nevaram pielāgot klasiskās televīzijas uh, noteikums internetam. Varbūt ir pienācis laiks pārskatīt uh, televīzijas noteikums. Mēdīju jautājumi ar vienu ir sarežģīti, tā kā mēs to piedzīvam arī uh, autortiesību sakarā, un panākt pareizo līdzsvaru ar vienu ir liels izaicinājums. 20-30% eh, televīzijas satura ir ar konkrētu mērķa auditoriju. Ir mediji, kuriem uh, nav konkrēts mērķa auditorijas, uh, citiem atkal citādi. Te mums arī jābūt piesardzīgiem ar nacionāla rakstura satura atbalstīšanu finansiāli. Pēdējais punkts, ko vēlas uzsvērt, obligātā pieejamība ir jāiekļauj priekšlikumā. Mums komisija teica, ka tā būtu, taču, diemžēl, neko tādu pat labu es neredzu. Paldies! Liels paldies! Turpin Fords kundze. Sorry, thank you very much, Viki. Uh, I, I... Nākošā runātāja. Tūna un Honšteins kundze. Es atvainojos, ka aizkavējos, taču mēģinu savu laiku sadalīt pēc iespējas labāk, cik vien iespējams. Taču vēlos paturpināt Ditas nu pats sacīto par pieejamību. Mēs par to esam sprieduši ar daudziem kolēģiem vēl pirms šīs sanāksmes. Šī aspekta šajā normatīva aktā ļoti pietrūks. Šodien tiešām ir nepieciešams ne tikai nodrošināt mobilitāti, kas arī tika apspriest un izstrādāt šajā mūsu komitejā, bet arī pieejamība. Ir pēdējais brīdis, lai Eiropas pilsoņiem būtu nodrošināta pieejamība Eiropas programmām ar digitālu saturu no citām valstīm. Mums tam ir jāpievērš liela uzmanība šajā ziņojumā, tā ļoti pietrūkst. Un es ceru, ka mēs ar mūsu grozīmēm uzlabosim Eiropas komisijas priekšlikumu. Lielas paldies! Ask, make... Es vēlos dažus jautājumus uzdot, saka Fordas kundze. Ļoti uzmanīgi klausījos um, šajās debatēs, tas bija ļoti interesanti vēlos paturpināt, kā es kalasis sacīto par to, ka ir jānodrošina, ka mēs neesam pārāk preskritīvi jautājumos, kas attiec uz runas brīvību. Mums te ir pilnīgi absolūti jābūt piesardzīgiem attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību, uz uh, naidu uzkurināšanu, taču mēs te kļūtam, kļūstam pārāk preskriptīvi attiecībā uz to, ko cilvēki drīkst skatīties un ko ne. Mēs izmantojam pārāk daudz te mediju brīvības. Es kā jau vēlētos tad zināt, kādu veidu grozījums jūs iesniegsiet, un esmu gatavi jūs šai jomā atbalstīt šī. Joma ir ļoti sarežģīta, taču es dzirdēju, ka daži cilvēki šo lietu raksturo kā tāda kā e, režisora darbības beigas, jo viņš vairs nevarēs izdomāt, izlemt, ko tur drīkst un ko nedrīkst, jo mēs te pārāk prespri, preskriptīvi nosakām, kas ir pie, pieļaujams un kas ne. Un man te tiešām ir problēma ar nodokļu, nodevu jautājumu tādā formatā, kā to redz komisija. Es zinu, ka referenti mēģināja šo lietu mainīt, taču, ja mums ir vienotais tirgus un pakalpojumi, tad tas nozīmē to, ka cilvēki var piedāvāt savus pakalpojumus dažādajās dalībvalstīs. Un mēs nesākam te runāt, ja jūs piedāvāsiet pakalpojumu manā valstī, tad es uh, pieprasīšu īpašu nodevu vai nodokli no jums. Tas tad uh, nonāks finansējumā, kuru fondā, kur izmantošu vietējās industrijas atbalstām. Manā skatījumā tas ir pilnīgi nepamatot. Ja mēs sakam tā kā to dara dažas dalībās, ka mēs gribam atbalstīt nacionālu rakstura saturu, ka mēs sniegsim jums tad eh, nodokļu atlaides un katrs var tad pieteikties. Eh, tas attiektos filmām, kas ražotas Latvijā, Beļģijā, Vācijā katrs var tad eh, nākt klajā ar šādu priekšlikumu un viņiem būs nodokļu atlaides, tad tas labi. Bet ja mēs liekam, uzliekam nodokli ne vietējiem uzņēmumam, firmai, un tas savukārt nonāk eh, fondā, no kura finansējums tiek sniegts tikai vietējiem projektiem, tad manā skatījumā tā nav pareizi pieeja vietējā vienotā tirgus kontekstā. Manā skatījumā ir jāsagatavot cits formulējums, lai nodrošināšu nodrošinātu godīgus noteikums, godīgu konkurenci, kas arī atbalstītu vietēju raksturu ražošanu. Es atvainojos, man tas vienkārši bija ļoti aktuāli, nevarēju par to neizteikties. Vai jūs gribat izteikties kā Dens? Labi, lūdzu. Jā. Tagad pārēju pie citas lomas, runāšu tīri personīgi. Protams, tu visu to nodošu referentē. Uh, No man viedokļa es piekrītu abiem Alde runātājiem. Mums būtu jāsamazina audiovizuālāšs saturs, ierobežot tam nevis jāpalielina patērētāja perspektīva. Jā, ļoti svarīgi mums ir jānosaka noteikumi attiecībā uz bērniem, mazgadīgiem. Viņi mums jāaizsargā. Tas ir vitāli svarīgi. Tas pats attiecas arī uz uh, naidu uzkurināšanas ierobežošanu. Bet ko darīja internets līdz šim? Tas stiprināja patērētājs. Patērē var izslēgt un pārslēgties kaut ko citu, skatīties kaut ko citu, jebkurā brīdī. Uh, Viņi to var darīt. Viņam nav kaut kas viens jānoskatās, lai skatītu kaut ko citu. Manā skatījumā kvotas ir pilnīgi neloģiski, jo var būt 20% kvotu. Taču šie 20% jums nav noteikti jāskatās. Ja, ja ir kāda informācija, kur cilvēki negrib skatīties, nu tad viņi to arī nedarīs. Un attiecībā uz vispī šiem cilvēkiem nav kontrolas, viņi nevar kontrolēt notiekušo tad kā var eh, no viņiem prasīt kaut kādus pienākumus, ja viņi reāli nevar kontrolēt to, kas nonāk viņu medijos? Es domāju, te ir zināmas problēmas, kas mums jāatrecina. Un tad mēs varam pielāgot šo tekstu uh, pašreizējai situācijai, jo patērētājs internets ir tikai stiprinājis, jo viņi paši izvēlas, ko viņi tur grib redzēt, ko ne. Uh, Un attiecībā uz visu citu es nodošu informāciju referentei, bet es esmu pārliecināts par to, ka aizmetnī jau ir vispārēja vienošanās mūsu vidū. Un es domāju, viņi būs priecīgi par to, ko mēs šeit izrunājam. Paldies. Vai komisija, turpin priekšsēdētāji, vēl sniegt informāciju par interešu konfliktu? par abiem referentiem, kas ir arī, kas darbojas arī pārraidītāju padomē. Grupās netika panākts vairākums, lai šo lietu virzītu tālāk. Abi? Komisija, lūdzu. Thank you very much, sir. Paldies. Paldies par šo sagatavoto ziņojumu projektu. lasot pašu atzinumu un, un klausoties jūsu sacītajā, mēs esam viensprāts par tiem mērķiem, kurus vēlamies sasniegt. Esam tik izvēlējušies eh, atšķirīgus eh, risinājumus. Vispirms par vi video dalīšanās platformām. Ir jāatzīst, ka platformu turētājiem nav atbildības par saturu Mēs saprotam, ka jūs vēlaties vēl vairāk virzīties un izdarīt spiedienu, lai notiktu virzībā, pašregulēšanās virzienā, bet vēlamies norādīt, ka juridiski tas nav iespējams, jo šī ir direktīva. Mēs jau bijām par to padomājuši, bet bija skaidrs, ka direktīvā mēs nevaram uzlikt par pienākumu dalību valstīm eh, noteikt, kādā veidā tas risinājums. Mēs varam tikai uh, mudināt regulēt un cerēt, ka tas tā notiks, jo uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi. Bet nevaram to uzlikt kā pienākumu. Tas paskaidrojums. Kas attiec uz izcelsmes valsti? Piekrītu, ka tam ir jābūt mūsu galvenajam uzsvaram. Un atkāpes eh, mehānismā mēs paši esam eh, pagarinājuši termiņu No vienas puses tāpēc, ka jau esam saskārušies ar situācijām, kur mums bija jāpieņem lēmumu par atkāpi, un eh, jāsaka, tie grūti pieņemam eh, lēmumi, jo tās ir atkāpes pamat brīvībā, un tur eh, komisija ir vajadzīgs laiks izvērtēšanai, un katru reizi, kad jāizmanto šī procedūra, mums bija jāizmanto ārkārtas pieņemšanas procedūra, jo ļoti īsā laikā tas ir jāizdara. Un, ja vēl vēlamies ņemt vērā visas konsultācijas, un tagad vēlamies vēl ērkā uzlikt konsultācijas pienākumu, jo ir svarīgi papildināt ar tehniskajām zināšanām. Nu, es skaidroju, kāpēc mēs ierosinājām pagarināt uh, termiņu. Kas attiec uz kvotām, uz uh, pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma? Šeit es piekrītu, ka kvota, š, kvotu sistēma šeit nav ideālais e, s, e, risinājums, ir īpaši šādiem e, pakalpojumiem pēc pieprasījuma on demand. Tātad, piemēram, Netflix es izvēlos noskrieties pārējos 80%, jo tikai tāpēc, ka es vēlos to. Tātad, kvots nebūs risinājums. Nu, 20% ir, nu, it kā pieņemam, saprotam, kopā ar pienākumu veicināt. Mēs piekrītam, ka mums ir jābūt šādam pienākumam, bet vienīgais variants, kas tiešām strādā, ir veicināt Eiropas saturu. Uh, bet on-demand sistēmā, tātad pēc pieprasījuma, tas nedarbojas. Mēs cenšamies noskaidrot, kāda ir realitāte. Šī gada 1. septembrī komisija pieņēma lēmumu par nodevu sistēmu, kas tika paziņot saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem bet tas ir jāizvērtē audiovizuālo mēdīju direktīvas kontekstā. Sistēma paredzēja nodevu uzlikšanu visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus konkrētā valstī, lai nodrošinātu, ka visi, kas eh, konkurē vienā tirgū, ir pakļauti vienādām finanšu prasībām. Šī komisijas, eh, šis komisijas lēmums paskaidro, ka tas ir dalībvalsts kompetence un ir ārpus šīs direktīvas darbības jomas. Mēs eh, vēlamies precizēt šo juridisko situāciju, jo, kā priekšsēdētāji minēja, tas neiet tajā virzienā īsti, kur mēs nevēlamies. Piemēram, ja tas tiktu izmantots tikai tādēļ, lai veicinātu vai atbalstītu pašu valstī radīto saturu. Šeit ir jābūt atbilstībai valsts atbalsta noteikumiem, jo tie prasītu, ka nodevu iekasēšana eh, un tās iekasēto nodevu mērķis var tikt izmantots eh, popularizēšanai, bet ne tikai savas valsts, bet visu citu uh, ražotajiem darbiem arī. Tātad ir jānodrošina atbilstība valsts atbalsta noteikumiem. Tas bija tā kā paskaidrojums. Tā ir likuma prasības šobrīd. Uh, Un tad par eh, reklāmām. Tātad šodien šeit tika minēts, ka ir nepieciešama deregulācija. To mēs arī cenšamies darīt. Eh, skatāmies, kur ir iespējama šī deregulācija. Un tāpēc ierosinam piešķirt lielāku elastīgumu apraides veicējiem, jo uzskatām, ka šie 20%, kas tiek prasīti šobrīd, vairs nav nepieciešami. Jo tad, kad mēs ar jums skatāmies televīziju, ja tiek pārmērīgi uh, raidīta reklāma, mēs ķeramies klāt pie planšeta datora, jo tur nav nekādas reklāmas. Tātad 20% eh, uh, tā pārsniegšana būtu būt pašnāvība principā pašiem raidītājiem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka nav vairs nepieciešams to uzlikt kā prasību, jo tirgus to regulēs pats. Tāda bijusi mūsu loģika par piekļuvi atkārtoju to, ko komisārs Otingers sacīja jau vairāk kārt. Ja līdz likumdevēji panāk vienošanos, ka noteikumi ir jānosaka šajā līmenī, es labprāt viņus uh, iekļautu atpakaļ direktīvā. Bet to brīdi, kad gatavojam šo priekšlikumu, komisija ne, nevarēja uh, aizstāvēt noteikumus, kas ir piemērojami eh, divos atšķirīgos instrumentos. Tāds arī bija skaidrojums. Paldies! Vai referents vēlas, referente vēlas kaut ko piebilst? Es domāju, ka viņa jau pateikusi savā rakstā visu, ko vēlējās, un labprāt sadarbosies ar visiem, lai uh, nonāktu pie labā rezultāta. Grozījuma iesniegšanas termiņš 17. oktobris, nākamā pirmdiena, pusdienlaiks. Paldies! Okay. Labi, ejam tālāk. Leģislatīvās pārbaudes laiks par instrumentiem labākam regulējumam patērētāja aizsardzības jomā. Tur paredzēta prezentācija eh, no komisijas puses Dens Danaizī. Sveiki! Tātad temats ietekmes uz patērētājiem vērtēšanas instrumentiem un patērētāju tirgu rezultātu pārskatiem. Es tad došu vārdu uzreiz e, jums, tikko mums būs pieejami paši slaidi. Vai tikko tie būs redzami? Oh, yeah, okay. Cool. Thank you very much. In... Tad, ja jūs dodaties projām, es pieņemu, ka jūs neinteresē patērētāju vispār. Mēs pierakstam jūsu vārdus. Okay. Good. I've taken their names and we will note that at the coordinators meeting. Tātad pierakstam vārdus un koordinatoru sanāksmē visus nosauksim. Dēn, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Paldies, ka pacēlāt man arī amatā. Paaugstinājāt, respektīvi. Eh, es ar prieku prezentēšu jums eh, divus eh, tematus. Pirmkārt, patērētāju tirgu rezultātu pārskatu par 2016. gadu un pēc tam arī ietekmes uz patērētēm vērtēšanas instrumentu. Īsts atgādinājums par kontekstu. Patērētāji tirgu rezultātu pārskati tika izveidoti 2008. gadā un veidoja galveno pamatu patērētāju pierādījumiem, kurus eh, komisija ievāc un analizē. Ir divu veidu eh, pārskati, abi ir saistīti ar eh, vienotā tirgus analīzi, ir patērētāju apstākļu salīdzinājums, pēdējais tika veikts pagājušā gada septembrī kur tiek izvērtēta vide patērētājiem dalību valstīs, zināšanas uzticēšanās, atbilstība un kontrole, sūdzības un strīdus risināšana. Un tāpat arī tiek pētīta mazumtirdzniecības tirgu integrācija pār robežām. Uh, un e-komercijas attīstība. Un tad ir patērētāju tirgus e, pārskats, kas ir šīs prezentācijas galvenais mērķis. Pēdējais izdevums tika sagatavots e, šī gada septembrī. Ar to tiek e, mēģināts sekot attīstībai tirgu no patērētāju perspektīvas. Tātad, cik tie salīdzināmi, izvēles pieejamība, uzticēšanās, uh, negatīvu attīstību un kas tiek sagaidīts. Abi pārskati ir lielā mērā arī mainīti, mainīta ir metodika, iesaistītās puses, attiecīgie komisijas dienesti ir strādājuši, saņemot atbalstu no kopējā pētniecības centra. Tāpat arī sadarbojamies ar IMCO sekretariātu šajā procesā. Un tā rezultātā notika vairāki metodikas uzlabojumi. Tātad tagad pievērsīšos pēdējām patērētāju tirgus rezultātu pārskatam. Sākumā tad eh, teikšu, ka šeit tiek sniegts pārskats par to, kā Eiropas Savienības iedzīvotāji skatās uz patērētāju tirgu darbību uh, tātad galvenajiem patērētāju preču un pakalpojumu tirgiem, balstoties uz datiem, kas ievākti 2015. gadā. Un tas galvenokārt balstās uz piektā viļņa liela apmēra pētījumu par patērētāju neseno pieredzi un uztveri attiecībā uz preču un pakalpojumu tirgiem. Tātad tas ietver visas Eiropas Savienības dalībvalsts, tāpat arī Īslandi un Norvēģiju. 500 intervijas katrā tirgu, katrā valstī tik veikts, izņemot eh, četras valstis, kur eh, šīs respondentu skaits bija mazāks. Tā kā dati tika ievākti 2015. gadā, tad mēs varam izvērtēt eh, tirgus attīstību un veikt arī tādu bāzes līnijas izvērtējumu patērētāju tirgiem pirms dažas jaunās iniciatīvas, kuras uzsāka Junker komisija, tad, tad stājās spēkā. Tātad 42 tirgi tika iekļauti 16. gada rezultātu apkopojumā. Galvenais indikators e, rangu sastādē ir MPI, Market Performance Index, tātad tirgus veiktspējas indeks, kas sastāv no piecām komponentiem, kurus jūs redzat šeit, salīdzināmība piedāvājumiem, tātad cik viegli vai grūti ir patērētājiem salīdzināt e, piedāvājums, uzticēšanās ir numur divi, uh, Tātad, cik liela uzticēšanās ir eh, mazumtirgotājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, ka tie eh, izpildīs noteikums, tad ehm, līmenis, eh, cik lielā mērā tiek izpildīts tas, kas tiek sagaidīts. Tālāk izvēle, cik apmierināti ir patērētāji ar pieejamo izvēli. Un kaitējums, kas, nu, kurus patērētāji cietuši problēmu dēļ konkrētajā tirgū. Uh, Tātad tās ir komponentes šajā indeksā. Kā jau es minēju, eh, šeit ir notikusi metodikas pārskatīšana. Secinājumi ir tādi, ka indeks ir robusts, bet esam arī veikuši zināmas uzlabojumus. Un viens no tiem ir, piemēram, eh, tas, ka komponentes eh, svērums, cik, liela, cik liels svars tas ir kopējā indeksā. Uh, To norāda paši respondenti. Eh, attiecīgi relatīvo svarīgumu, ko viņi piešķir katrai komponentei. Galvenie konstatējumi ir eh, Tātad vēlreiz. Galvenai konstatējumi ir tāda, ka ir notikusi vispārēja uzlabošanās e, patērētāju tirgus funkcionēšanā no vismaz no patērētāju viedokļa. Un tas parāda, ka ir pozitīvas tendences pātrināšanās. Tātad salīdzinot ar situāciju kopš 2010. gada. Mēs redzam, ka pakalpojumi uzlabojas straujāk, starp 2013. un 2015. gadu nekā preču tirgus, un e, šī atšķirība samazinās. Iepriekšējos gados e, šī atstarpe palielinājās, tagad tendence ir samazināties. Vēlamies noskaidrot, kas var e, izskaidrot šo uzlabojumu, kāds tam ir pamats. Galvenais secinājums ir tas, Nu, piemēram, mēs skatījāmies, vai varbūt ir uzlabojušies uh, ekonomiskie rādītāji, apstākļi, piemēram, atvesaļošanās pēc ekonomiskās krīzes. Bet nē, eh, korelācijas, ko mēs atradām, šo hipotēzi neatbalstīja. Un mēs secinām, ka daļēji tas var būt saistīts ar reformām, kas tika īstenotas dalību valstīs, struktūrālām reformām, Eh, kas varbūt eh, ir sniedz savu rezultātu, devis rezultātu. Šeit jūs redzat, kā ir eh, attīstība notikusi dažādos tirgos slaidā. Lielākais uzlabojums ir bijis finanšu pakalpojumu tirgos, bet no kopējiem klasteriem tas tomēr kopēja rezultātu pagaidām joprojām viszemāko uzrādu. Tātad, kas ir šo uzlabojumu virzījis priekšu? Tātad pieaugts ir uzticēšanās līmenis mazumtirgotājiem, ka tie ievēros e, patērētāju tiesību normas, un pieaugts arī e, līmenis, e, kā tiek izpildīts tas, ko cilvēks sagaida, cik lielā mērā. Tātad, un arī ir uzlabojums piedāvājumu salīdzināmībā. Jūs redzat, kāds ir palielinājums 2013. un 2015. gadā. Tā. Attiecībā uz to, kuri tirgi uzrāda vislabākos rezultātus un kuri ir visstraujāk pieauguši. Šeit jūs redzat rezultātus vadošie tirgi ir atvaļinājumu naktsmītnes, kultūras un izklaides pakalpojumu un komerciālais sporta pakalpojumu. Un vissliktākie rezultāti ir e, nekustamo īpašumu pakalpojumu. Pirmo reizi viņi nonāk pēdējā vietā. E, Hipotēkas, tad hipotekārie kredīti un investīciju produktu. Tātad. Attiecībā uz preču tirgiem labākie rādītāji ir grāmatām, žurnāliem un avīzēm, izklaides precēm un e, lielajiem e, maisaimniecības aprīkojumiem, un sliktākie rezultāti ir degvielai, transporta līdzekļiem, gaļai, gaļas produktiem un e, lietotām automašīnām. Jūs redzat, ka banku pakalpojumu rezultāti pieaug, bet joprojām ir zemi. Um, aizdevumiem, kredītkartēm uh, un banku kontiem, uh, tāpat arī vilciem pakalpojumiem ir straujākā izaugsme. Paskatoties uh, pa grupām pakalpojumu tirgos, klasterus, tātad šeit jūs redzat vertikālajā asī, jūs redzat, cik liels ir bijis pieaugums tirgos piemēram, klasters, ko mēs saucam par banku pakalpojumiem, kas sastāv no četriem finanšu pakalpojumu tirgiem, eh, kas neiekļauj apdrošināšanas pakalpojumu. Tas ir, tur ir straujākā pieauguma. Eh, pieaugums, bet horizontāli jūs redzat, faktiskais eh, rādītājs joprojām uzrāda viszemākos rezultātus. Piemēram, atpūtas pakalpojumi uzrāda kopējo labāko punktu skaitu, bet izaugsmas ziņā ir vismazāk pieaudzis. Situācija mazliet atšķirīga preču tirgiem kur mēs redzam, ka labākie klasteri vai viena no labākajiem ir ilgspējīgās preces, un tās ir pieaugušas eh, visvairāk pēdējā vilnī. Tālāk eh, automašīnu preces eh, visstraujāk pieaugušas, bet arī joprojām zemi atrodas kopējā vērtējumā. Līdz šim eh, jūs redzējāt eh, apkopotos rezultātus visā Eiropas Savienībā kopumā, bet ir eh, ievērojams atšķirības rezultātos atšķir, atsevišķos tirgos dalību valstīs. Un šeit slaidā jūs redzat trīs tirgus ar vislielāko atšķirību rezultātos atšķirīgajās valstīs. Jūs redzat augstākās piecas un, un zemākās piecas. Lielākā atšķirība ir novērojama eh, elektrības pakalpojumu. 34,8% atšķirība. Tāpat liela atšķirība ir arī ūdens apgādē 20,8% un eh, vilcienu pakalpojumu vairāk kā 20%. Tas parāda ka ir vēl kur augt attiecībā uz tirgus eh, funkcionēšanas uzlabošanu eh, vienotajā tirgū. Tagad koncentrējoties uz atsevišķiem specifiskiem konstatējumiem tirgos, tātad eh, finanšu pakalpojumi ir uzlabojušies visstraujāk, bet kopējais rādītājs joprojām ir zems. Kas attiecas uz telekomunikāciju tirgu, šeit ir vislielākais kaitējums norādīts bet e, tas vairāk saistīts ar to, ka ļoti bieži ir sūdzības. Tātad ļoti liels patērētājs skaits, kas e, nu, iesniedz sūdzības. Vēl viens konstatējums, e, ka nekustamies īpašums, nekustamies īpašuma pakalpojumi ir vissliktākos rādītājs uzrakstījis arī zemāku uzticēšanos. Un pirmoreiz redzam pieaugumu patērētājs, kuri maina pakalpojumu sniedzējs, eh, šajā gadījumā elektrības eh, piegādātāju tirgu. 14 tirgos, eh, kuros šī pārmaiņa ir iespējama. Pirmo reizi kopš 2010. gada mēs redzam, ka vairāk patērētāji maina savu piegādātāju. Tātad kopš 2011. gada ir pirmo reizi šāds pieaugums. Tālāk apdrošināšanas pakalpojumos tur ir vislielākais kaitējums cilvēkiem tad, kad rodas kaitējums, bet eh, par laimi ka, eh, problēmas rodas salīdzinoši reti. Tā kā tas nav pārāk eh, bieži, kad notiek, kad tiek konstatēts šādas problēmas. Es jau pieminēju pakalpojumu sniedzēju nomaiņu. 11% 14 pakalpojumu tirgos ir mainījuši piegādātājus 15. gadā un tā ir pieaugoša tendence salīdzinot ar 2013. gadu. Un pirms tam e, tendence bija pretēja. 11 līdz 13 gadam visaugstākais pieaugums ir atpūtas pakalpojumos, zemākais banku pakalpojumos. Vismazāk e, hipotekāro kredītu tirgu notiek e, pakalpojums sniedzēja maiņa. Protams, ka pakalpojumu sniedzēju maiņas eh, procents varbūt neliecina to, cik labi darbojas tirgus kā tāds. Mēs uzdevām arī cits jautājums saistībā ar šo eh, pie, piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju maiņu, prasot, cik viegli viņiem bija nomainīt, un tie, kas nemainīja pakalpojumu sniedzēju, kāpēc viņi nemainīja. Un attiecībā tā tad eh, uz to, cik viegli ir nomainīt pakalpojumu sniedzēju skatāmies šeit pa klasteriem, tātad eh, apkopoti vairāki tirgi. Tirgi klasteri ļoti viegli nomainīt. Eh, ir piegādātājs eh, atpūtas pakalpojumos un apdrošināšanas pakalpojumos. Zemāks rezultāts ir telekomunikācija, kur tiek atzīmēts, ka tas ir sarežģītāk. Analizējot pa tirgiem, redzam, ka viegli arī komerciāli uh, sports pakalpojumu jomā, mājas apdrošināšanā, kamēr telekomunikācija fiksētajiem produktiem, uh, vērtspapīru jomā ir zemākais procents, kur maina uh, tirgus pakalpojumu sniedzēji. Hipotekārai kredītiem ir atkal pēdējā vieta šajā vērtējumā. Pirmo reizi šajā rezultātu apkopojumā mēs veicām arī um, sarežģītāku analīzi, lai noskaidrotu sociāldemografisko situāciju. Šāda veida analīze ir atšķirīga tādā ziņā, ka tā ļauj aprēķināt neto rezultātu Eh, konkrētiem raksturlielumiem. Un konstatējām, ka finanšu situācija ir faktors, kas atstāja vislielāko ietekmi uz kopējiem, eh, uz kopēju tirgus veik, eh, veikspēju. Un patērētājiem, kuriem ir grūti savilkt galus kopā, negatīvāk skatās uz tirgus veiktspēju Un tas bieži vien saistīts ar to, ka viņiem bieži vien ir ierobežota pieeja produktiem tirgū. Mēs nesen februārī tātad šogad publicējām plašu pētījumu par neaizsargātiem patērētājiem, kas pam, arī sniedz pamatojumu un uh, plašāku informāciju, ka, piemēram, patērētāji kas atrodas e, sarežģītā finanšu situācijā, bieži vien saskaras ar piekļuvas problēmām. Pirmkārt, e, nevar e, piedalīties e-komercijā, jo viņiem nav kredītkartes. Un šī grupa ir vairāk neaizsargāta nekā citas, arī citās dimensijās, kas tika konstatēts pētījumā. Izglītība arī atstāja diezgan lielu ietekmi uz MPI indikātoru, kur eh, negatīvi korelējās eh, ar šis rezultāts ar eh, izglītības līmeni. Tātad tas nozīmē, ka izglītotāki cilvēki parasti izvirza augstākas prasības un ir uzmanīgāki patērētāji un piešķir zemāku vērtējumu. Skatījāmies arī citus indikātors, kas varbūt nav daļa no šī saliktā indeksa. Skatījāmies, kā e, nu, ir kore, korelācija ar tirgus veiktspēju un analizējot cenas. Konstatējām, ka pastāv korelācijas ar to, cik viegli ir mainīt pakalpojumu sniedzēju un cenu līmeni. Respektīvi, ja cenas ir zemākas tajās valstīs, kur Eh, ir vieglāk mainīt pakalpojumu sniedzēju. Un elektronisko produktu, lielo elektronisko preču, eh, grāmatu, žurnālu un avīžu, pasta pakalpojumu un apdrošināšanas tirgos mēs redzam korelācijas ar to, kā patērētāji vēlē izvēles, vērtē izvēles iespēju un eh, pieejamību. Tātad Mēs redzam, ka tur, kur eh, cilvēki ir apmierināti ar šiem pie, piedāvājumiem, eh, plašiem, tur arī eh, cenas ir zemākas. Tātad tas ir rezultātu apkopojums, mūsu dokuments pieejams mūsu tīmekļa vietnē, mums ir arī infogrāfiski dokuments un faktu lapa, bet labprāt esmu gatavs arī atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Should I Vai es tūlīt varu pievērsties nākamajai prezentācijai? Jā, saka priekšsēdētāji, ja vien nav jautājumu par šo prezentāciju, Evelīna ir jautājums. Jā, man ir viens jautājums. Šie skaitļi, kurus jūs minējāt, attiecībā uz piegādātāju maiņu Jūs sacījāt, ka apdrošināšanas jomā ir vieglāk nomainīt pakalpojumu sniedzēju nekā, piemēram, telekomunikāciju pakalpojumu jomā. Tā es redzu no jūsu grafika. Vai jūs esat pārbaudījuši un paskatījušies, vai pastāv korelācija ar, saistībā ar līgumu maiņu? Jo, cik man zināms, telekomunikācija jomā jauni līgumi tiek piedāvāti, bet Tātad, eh, ja jums līgums ir divi gadi, tas nav ietverts, bet eh, apdrošināšanā, ja ir gr līguma grozījums, tad tas dod automātiskas tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju, negaidot pakalp, uh, eh, līguma darbības beigas. Vai es esat ņēmuši vērā šādu aspektu? Jo tas arī ietekmē pamatojumu, kāpēc Eh, kādā nozarē ir biežāks pakalpojums sniedzēja mājas nekā citā. And, and this... Nu, es to redzu tā, ka jūs sakāt, ka visos sektoros patērētāju apmierinājums ir pieaudzis un arī, ka tas sasaucās ar pēdējo jūsu teikto. Kā tur ir sasaiste ar to, cik apmierināti ir patērētāji ar viņu iztei, ar viņu izvēli, jo tur, kur viņiem ir lielākas izvēles iespējas, ir zemākas cenas, un arī patērētāji ir apmierinātāki. Nu, es domāju, ka varbūt tas varētu būt vienkāršs veids, kā apkopot ļoti detalizētāku darbu. Paldies! Visu pirms par šo pakalpojumu sniedzēju maiņu. Ir diva veida maiņas. Viena ir ārējā pārē, jūs mainat pakalpojumu sniedzēju, bet jūs varat mainīt arī pašu produktu, piemēram, tarifu plānu, tā paša pakalpojumu sniedzēja ietvaros. Un tā ir iekšējā maiņa, un parasti mēs neņemam vērā šo uh, Um, gadījumu, kad tikai pakalpojums tiek mainīts. Mēs koncentrējamies uz ārējo uh, maiņu, bet uh, mēs domājam nākamajā nedēļā pievērsties arī šai iekšējai maiņai, proti gadījumos, kad cilvēki ir nomainījuši uh, produktu viena pakalpojuma sniedzēja ietvaros. Un kad mēs jautājam, kāpēc cilvēki neko nemaina, mēs domājam arī Eh, iekļaut šādu iespēju, iespējamo atbildi, ka bija labākas eh, līgums nekā pašreizējiem pakalpojumu sniedzējiem. Un pagātnē mēs arī veicām ārējo, ārējās maiņas izpēti, uh, nu, nu, gan nu, ļoti detalizēta, bet bija zināma informācija, un tad mēs raudzījāmies, ko varam salīdzināt, kāda ir salīdzināmie dati iepriekš izdotojas jautājumos, un tagad mēs redzam, ka e, cilvēki, kas veic maiņas, ir kļuvuši nu, vairāk, un e, īpaši attiecībā uz šo ārējo pārēju, m, mm, kad ir mainīts pakalpojums sniedzējs. Bet, e, nu, tīri no šīm. E, uh, proporcijām raugoties, nu, mēs nevaram izdarīt tādus lielus secinājumus. Nu, jautājums, ko mēs redzam, ir uh, tas, cik viegli ir veikt šo maiņu un kādi ir iemesli, kāpēc cilvēki ne, nepāriet uz citu operatoru. Un uh, iemesli, ko cilvēki atbildēja, bija, ka vieglāk ir uh, apdrošināšanu mainīt nekā telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus, un šie argumenti ir uh, pamatoti arī saistībā uz uh, līgumiem. Runājot par to, ka patērētāji ir apmierinātāki visos sektoros. Principā šis um, tirgus veiktspējas indikators, kas atbild ne tikai par at, apmierinātību, bet arī nu, par uh, salīdzināmības iespēju, par iespējamo kaitējumu, kad rodas problēmas un tā tālāk. Un tas ir uh, Nu, palielinājies visos tirgos, kurus mēs izpētījām. Citur ir nu, nedaudz lielāks palielinājums, citur visai ievērojams, bet, kad mēs raugāmies uz tirgiem un valstīm, nu, tad ir piemēri, kur noteiktās uh, valstīs noteikti tirgi, uh, tur ir vērojams kritums veikt spējā, bet Tie ir tie, tie šie fakti, bet, kad mēs jau skatāmies sīkāk, tad ir uh, lielāka kontraksti redzami un uh, varēja redzēt, ka veiktspēja ir atšķirīga dažādās valstīs, dažādos tirgūs, un tas arī saistās ar to, ka mm, ir notikusi attīstība no iepriekšējās situācijas uz šo. Par pašu izvēli. Mēs esam ieviesuši to, ko uzskatām par uzlabojumu. Tādā ziņā, ka uzdevām jautājumu par izvēles iespējām, jo mēs neprasījām par mm, izvēles iespēju plašumu vai netik daudzām izvēlēm, bet mm, jautājumu, cik apmierināti ir patērētāji ar pieejamām izvēlēm. Un mm, doma, un, kuru izvirzīja arī vairākas ieinteresētās puses, uh, bija tāda, ka mm, tas, ka ir vairāk izvēles, tas mm, noteikti nenozīmē to, ka tas nāk par labu patērētājiem. Jo nu, tur ir nepieciešami arī vairāki citi elementi, nu, piemēram, cik viegli veikt salīdzināšanu, cik liela caurredzamība, uzticamība un tam līdzīgi. Un izvēles iespējas jautājums vairāk bija par to, cik apmierināti ar eh, šīm izvēles iespējām ir patērētāji. Un mēs redzējām, ka uh, tajās valstīs, kur atbilde bija pozitīva, un šajos konkrētajos tirgos, kurus es arī uzskaitīju, tas ir ciešā korelācijā arī ar zemākām cenām. Un to mēs turpināsim pētīt, protams, arī turpmākajos ciklos un raudzīsim, cik robusta šī korelācija ir vai nav, un cik lielā mērā tā attiec arī uz citiem tirgiem, kurus neizpētījām. Un turpmāk raudzīsim, vai turpmākajos pētījumos redzēsim tās pašas tendences. Vai es drīkstu vēl pajautāt vienu lietu? Jā, protams, es runāju par uh, ārējo maiņu šīs lietas nevar jau kopā, jo šīs maiņas ārējā un iekšējā ir atšķirīgas. Bet man ir viens jautājums vēl. Es dzirdu vienmēr runājam par patērēt aizsardzību kopā ar lētākām, zemākām cenām. Vai jūs ņēmāt vērā arī pakalpojumu kvalitāti vai produktu kvalitāti, vai tur bija tāds faktors vispār? Jeb runa ir tikai par izvēles iespējām un cenu līmeņiem. Paldies! Es pieminēju, ka cēnu jautājums nesastāda daļu no uh, tirgus veiktspējas indikātoru un papildu indikātors, uz ko mēs raudzījāmies m, saistībā ar uh, mūsu indikatoriem, tas nebija. Bet uh, runājot par kvalitāti. Uh, ir viena daļa, kas saistās ar šiem indikatoriem, un tas ir, cik lielā mērā tirgus ir atbildis patērētāju gaidām pēdējo 12 mēnešu laikā. Nu, tas ir viens no komponentiem, kas tad ir parādījis lielu pieaugumu 2015. gadā. Tas bija viens no pamata elementiem kopā ar uzticamību, nu, kas lika arī ievērot patērētāju tiesības, un tas bija viens no lieliem uzlabojumiem. Protams, mēs neuzdevām detalizētos jautājumus par kvalitāti. Tas vairāk ir padziļināt data tirgus izpētes pētījumu objekts, un kur mēs redzam tirgus ar mm, zemā, zemiem rezultātiem, un tur tad ir padziļinātāka analīze, lai saprastu, mm, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies un kāpēc patērētāji ir neapmierināti. Bet, nu, tas ir uh, Eh, viss, ko es varu atbildēt eh, saistībā ar kvalitāti, un vistuvākais, kas ar kvalitāti saistās, ir šīs eh, gaidas, kuras tad tika vai netika apmierinātas no tirgus puses. Pāriesim pie otrās prezentācijas. Pāriesim pie otrās prezentācijas. Mm, es nezinu, vai ir iespējams var, varbūt ko vairāk uzzināt, ja katru gadu tiek skatīti dati pa valstīm, jo ir tādi vispārēji paziņojumi, bet būtu ļoti vērtīgi saprast, ko tieši patērētāji vēlas, bet mm, es pieļauju, ka nevarēsit uz to atbildēt šobrīd, bet mm, ja mēs varētu iemācīties, uzzināt kaut ko no eh, tādiem regulārākiem datiem, tas būtu ļoti derīgi. Mēs varam pāriet pie otrās prezentācijas, bet runājot par pēdējo. Uh, lietu. Jā, nu šajā mm, rezultātu apkopojumā ir arī šīs valstu tabulas, eh, fišīs, kur mēs redzam datus pa valstīm, tur mēs arī redzam, kā eh, tirgus, kādi bija tirgus rezultāti salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kā, kāds bija Eiropas Savienības vidējais mm, līmenis un arī ir mm, skaidrojumi kur eh, ir īpaši veiksmīgi tirgus darbības rezultāti un kur atkal netika veiksmīgi, bet nu, tas ir pārskats, protams, nu, ka tas ir sniedz vispārēju apskatu un tad detalizētāk informācija ir šajos padziļinātajos pētījumos. Un tagad es pāriešu pie nākamās prezentācijas, kur prezentēšu patērētāju ietekmes ietekmes uz patērētāju vērtēšanas instrumentu, un tas tika pieņemts kā daļa no labāka regulējuma pakotnes Eiropas komisijā. Un mēs balstījāmies uz to, ka politisko izvēļu premisu var izmantot, uzlabot, piemērojot labāka regulējuma principus, sagatavojot, īstenojot un novērtējot politikas uh, un labākas regulējumu vadlīnijas un saistītie instrumentu kaste ir saistīta ar komisijas mm, dienestiem, kur mēs pārliecināmies, ka ir atbilstīga informācija iegūta, uz, kuram, uz kur tad varam balstīt uh, savu lēmumu, un arī, ka pietiekam laicīga informācija ir, jo informācijas padziļinājums jāņem, mm, jāskata saistībā ar to, kāda būs ietekme. Uh, Un galvenās vadlīnijas labākajam regulējumam ir saistītas ar obligātiem, obligātām prasībām katrā politikas ciklā, un instrumentu kaste toolbox sniedz tādu operatīvāku vadību, lai būtu skaidrība, kā praksē strādāt. Un tātad šīs ir daļa no labāka regulējuma instrumentu kastes, un redzat, ka tie ka te nav saistošas eh, dabas, un tas arī tā netiek teikts, bet eh, iet, patērētāja ietekmes ziņā mēs redzam, ka ir lielāka interese. Un arī šie ietekmes eh, novērtējuma instruments ir ticis izmantots. Un, Tur ir trīs galvenie saturiskie bloki mm, - patērētāju ietekmes novērtējuma pamatojums, kāpēc ir nepieciešams veikt šo novērtējumu, dažādas dimensijas, patērētāju ietekmēm, jo tur ir tādas ir vairākas, un metodes un pieejamie dati, lai varētu veikt šāda veida ietekmes un adekvāti novērtēt patērētāju ietekmi Mm, ietekme ir horizontāls jautājums, jo te tiek ņemtas vērā daudzas politikas jomas, un jo īpaši tas saistās ar mm, produktiem, kas eh, kļūst eh, arvien sarežģītāki tirgū, un arī eh, nepieciešamības, kas saistās ar mm, novecojošu sabiedrību un neaizsargātiem patērētājiem, tāpat uh, Neaizmirsīsim ekonomiskās krīzes sekas, kuras joprojām var izmez, izjust dažās eh, daļās un nepieciešamība veicināt ilgspējīgu patēriņu. Arī tas, ka ir eh, informācijas pārsātinātība un arī eh, jaunās prasības mm, patērētājiem veikt izvēles, kas saistās ar tirgus liberalizāciju noteiktos sektoros. Un šis uh, operatīvais instruments patērētā ietekmes novērtēšanā ir izveidojis arī galvenos jautājumus, un tos es esmu uzskaitījis. Vai iespēja uh, par patērētāju ietekmi varētu nākt par labu iekšējam tirgumam? Tas saistās ar pārobežu mm, robežu novēršanu, kā piemēram ģeu bloķēšana, kas saistās uz atrašanās vietu, vai uh, opcija ietekmē uh, cēnas kvalitāti, pieejamību attiecībā uz patērētāju precēm pakalpojumiem un politikas, kurā ir lielāka konkurence un mazākas izmaksas, visticamāk novedīs pie zamākām cenām, iespējams arī uh, labākas kvalitātes precēm, un tas arī novērsīs negodīgu konkurenci tirgu tālāk, vai mm, šī opcija ietekmē patērētā informāciju, zināšanas, uzticamību vai aizsardzību. Un te ir informatīvā asimetrija vai lielākas izmaksas, lai piekļūtu informācijai, vai tas varētu uh, mīkstināt tirgus iztrūkumus, kas ļautu patērētājiem sniegt, sap, veikt saprātīgākus lēmumus un arī uzlabotu viņu uzticamību un nodrošināt labāku aizsardzību. Un um, um tirgus interesē šāda gadījuma, jo īpaši attiecībā uz apdrošināšanu, lietotām mašīnām, um, nekustamā īpašuma tirgus, pārstrādātiem ēdieniem un dzērieniem un tam līdzīgi. Un, uh, arī uzticamībam, efektīvām patērētāju tiesību īstenošanai un atbilstošiem sūdzību mehānismiem, tostarp arī pārobežu kontekstā vienotā tirgu veicina adekvātu tirgus darbību, un tas ir īpaši svarīgi digitālās revolūcijas kontekstā. Un līdz ar to ir vieglāk veikt pārobežu pirkums un ir arī lielākas mm, iespējas tajā pašā laikā krāpniekiem. Uh, negodīgi darboties. Vai eh, ops ietekme atstāja, eh, vai šis patērētāja ietekme atstāja ietekmi uz drošību un ilgtspēju, piemēram, kas eh, tiek izmantotas reklāmās, un te ir iespēja novērtēt tirgus, produktus, tos uh, Eh, salīdzināt un veikt veselīgākas, ilgspējīgākas izvēles. Protams, ja mm, tās ir uzticamas, vai jūs mm, izvēlētos ietekmēt mm, neaizsargātus patērētājus, jo ir ļoti svarīgi novērtēt, kā iespējami neaizsargāti patērētāji varētu uztvert šīs izmaiņas, kas varētu ietekmēt viņu veselību un tā tālāk, un ka tas ne radītu lielākas grūtības novērtēt eh, preces un tā tālāk. Patērētāju neaizsardzītība nozīmē piedarību sociālai vai demografiskai grupai noteiktai, kura varētu būt mm, bez pilnas iespējas darboties kā patērētājam, bet tas ir mainīgs koncepts kas var ietekmēt eh, jebkuru patērētāju noteiktā brīdī. Līdz ar to katrs patērētājs var nonākt situācijā, kurā viņš ir neaizsargāts vai ievainojams, vai, piemēram, kad tirgus praksa pēkšņi kļūst tāda, ka ir grūti pārbaudīt to, cik atbilstošas ir izvēles. Un galvenie koncepti, kas ir izmantoti, lai novērtētu uh, patērētāju ietekmi, ir patērētāju labklājība, kas attiecas uz individuālajiem iegūmiem, kas izriet no preču un pakalpojumu individuālās izmantošanas, un tas saistās ar šo patērētāju pārpalikumu. Un tāpat vienotais tirgus globalizācija un digitalizācija tirgu nodrošina plašāku preču izvēli, kas palielina labklājību. Un nemaz uh, nerunājot par to, ka ir zemākas cenas, bet ir arī lielākas eh, izvēles iespējas, kas palielina šo labklājību. Nu, tad kaitējums patērētājiem nu, tas ir uh, situācija, kas var parādīties, kad uh, tirgus neīsteno savu potenciālu, un tas var būt gan struktūrāls, gan personīgs kaitējums. Un struktūrālais kaitējums uh, Tas saistās ar vispārīgāku tirgus darbību, bet personiskais kaitējums ir individuāli gadījumi, ar kādiem saskarās patērētājs un arī patērētāju apstākļi, tas saistās ar šo rezultātu apkopojumu, un tas saistās ar lielākas labklājības vairošanu. Nu, tur ir vairākas dimensijas, zināšanas un uzticamība atbilstoši atbilstība, īstenošana un arī sūdzību un strīdu risināšana. Un šīs trīs dimensijas saistās ar trīs galveno, mm, galveno pirkuma posmu ķēdi. Un tāpat mēs sniedzam arī palīdzību un atbalstu. Tas ir dokuments attīstības stādijā, bet uh, Reizēm ir nepieciešama papildu palīdzība, kad tiek ļaunprātīgi izmantot situāciju, jo īpaši, kad ir jāapzina atbilstīgie dati, kas ir pieejami, vai pētījumi, un mm, tāpat arī patērētāju ieinteresēto pušu mm, piekļuves atvieglošana, runa par konsultācijām, un arī metodoloģiskais atbalsts piemērojot instrumentus un metodus, to starp jaunu datu apkopošanu. Un nu, runājot par metodoloģiskajiem instrumentiem un datu avotiem, un, protams, patērētāju rezultātu apkopojumi ir ļoti mm, eh, interesanti avoti, jo tur ir reprezentatīvi dati, kas aptver Eiropas Savienību, tāpat harmonizēti dati par eh, patērētāju sūdzībām kas tiek eh, reģistrēti vienotā veidā, balstoties uz 2010. gada komisijas rekomendāciju. Mēs apkopam šos datus un izmantojam to mm, datu bāzēs, lai informētu par politikām un tāpat arī ātrās brīdināšanas sistēma par mm, mm, produktu drošību, tāpat arī padziļināti tirgus pētījumi, kad ir uh, pārāk zema veiktspēja noteiktos sektoros, ko jau pieminēju. Un pēdējais slaids. Jaunākā informācija par šī instrumenta īstenošanu. Esam uh, komisijā sadarbojušies ar vairākiem kolēģiem par šī instrumenta piemērošanu līdz šim un tas atspoguļojas arī rokas grāmatas par tirzniecības ilgspējas pārskatīšanu. Tas ir eh, tāds eh, vadošs ceļvedis eh, šajā jomā. Ekonomiskie pētījumi par tirzniecības ietekmes novērtējumiem un izvērtējumiem saistībā ar tirzniecības uh, failiem un ietekmes novērtējuma darbs par komerctiesībām, digitālai kontrakti, maksātspēja un arī iniciatīvas, kas saistās ar PVN. Nu, tie ir šie mm, gal, galvenie punkti, kur ir izmantots šis instruments un, protams, kā mēs sniedzam iespējamo labāko atbalstu arī citiem pakalpojumiem un veicinam uh, to, lai tiktu izmantots šis instruments plašākos e, komisijas politikas sektoros. Un tas arī viss. Vai ir kādi jautājumi? Andrēs? Priekšsarētāji, paldies par to, ka bija iespējams noklausīties šīs e, lieliskās prezentācijas. Man ir jautājums attiecībā uz saturisko un uh, frāzi patērētāja labklājība. Es dzirdēju Gepkārdas kundzes jautājumu, kur viņai tika apstiprināts, ka finanšu aspektiem nekādas nozīmes nav bijis. Kā tad consumer welfare, patērētāja labklājība var savādāk definēt? Man interesē, kā komisija to definē. Tur vajadzētu uh, tomēr dzirdēt no viņiem precizējumu. Anne, would you like to come back on that? Anne, vai vēlies uh, atgriezties pie šī jautājuma? Vai jūs vēlētos atgriezties? Jā. Patērētāju labklājības koncepcija, kā jau minēja, ir paskaidrota instrumentā, un tā attiec uz konkrētiem labumiem, kas izriet no precēm un pakalpojumiem, un tas ir saistīts arī ar pārpalikumu patērētājiem. Tas nozīmē atšķirību starp to, ko patērētājs būtu gatavs maksāt par preci vai pakalpojumu, to, ko viņš jau maksā. Tas ir uh, agregāts, rā, apkopots rādītājs. Mūsu padziļinātie tirgus pētījumi mēģina izvērtēt šo situāciju tajās nozarēs, kur tiek izvērtēti patērētāju labklājības eh, ieguvumi saistībā ar dažādām intervencēm tirgū vai dažādām īpašībām. Tas pamatojas arī uz ESAU eh, eh, koncepciju par patērētāju labklājību. Tā tad izriet no aktuālajām koncepcijām ekonomikā. Priekšsēdētāji, ja pareizi saprot, šis patērētāju ietekmes izvērtējumu instruments ir kas jauns, tas ir labi, jo mums tāda instrumenta līdz šim nebija. Tad paskatīsimies uz uh, tiesību aktu, ar kuru pat labam strādāju. Taustāmu preču pirkšana tiešsaistē. Dažādām valstīm Ja tur ir dažādas tiesības patērētēm paredzētas pat labam. Vai jūs uh, īstenojat šo patērētāju ietekmes izvērtājumu šajā jautājumā vai pa valsti skatījāties? Mēs gribētu te detalizētāku noskaidrot. And, um, also... Kam jūsu uzdodat šo, jau, šos jautājumus vai pašiem patērētājiem, vai vienkārši komisijas ietvaros, tas ir tāds kā akadēmisks pētījums. Es domāju te par konsultācijām, kas notiek par refit visu patērētoju akī. Un tikai 200 no Eiropas 500 miljonu iedzīvotājiem piedalījās konsultācijā šajās eh, diskusijas, un tikai 16 no 28 valstu patērētāju organizācijām komentē. Tāds jautājums, vai jūs vispār sazināties ar patērētāju organizācijām? Tātad ir ļoti labi jautājumi jums izstrādāt, taču kas uz tiem atbild, un vai jūs izmantojat arī šeit eh, taustām preču priekšlikumu? Nevienā ir jautājums. Tātad, pirmkārt, jau dzirdot atbildu uz Švābu kungu jautājumu un atbildu uz mani jautājumu, tur ir pretruns. Es domāju, mums atsimedzot detalizētāk par to vēl jārunā. Mans jautājums tagad ir mazliet savādākā virzienā. Attiecībā tieši uz šo jēdzienu consumer welfare. Ko tad tas faktiski nozīmē un kā to definē? Vai vispār pastāv iespēja nonākt pie kopīgas Eiropas definīcijas šobrīd? paskaroties, ka patērētāja tiesības dalību valstīs eh, tomēr tiek diezgan atšķirīgi tālāk attīstītas. Vai tas nav arī rādītājs tam, ka patērētāji intereses dalību valstīs zināmos apstākļos e, realizējas atšķirīgi? Un arī īstenošanās iespējas ir atšķirīgas. Piemēram, redzot, ka apvienotajā karalistē ir kaut kas ļoti svarīgs saistībā ar defektiem, ka pastāv šī iespēja sūtīt atpakaļ, pieprasīt remontu vai saņemt naudu atpakaļ. Kamēr Vācijā Tas pat neraisa īpaši diskusijas. To lēmj mazumtirgotājs, kura no šīm opcijām tiek izmantota. Līdz ar to es teiktu, ka uztvere patērētājiem atšķirīgās dalību valstīs ir atšķirīga. Un tad jautājums ir, kā tad šīs atšķirības var visas iepakot un ielikt iekšā šajā consumer welfare iedzienā, un kā jūs tiekat galā ar šīm atšķirībām? Vešam, would you like to come back on? Es gribētu atbildēt lūdzu uz dažiem no šiem jautājumiem. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pievēršoties jautājumam par priekšlikumu nu, taustām preču pirkšanai tiešsaistē. Īsā atbilde ir jā. Mēs esam izvērtējuši ieteikumus patērētājiem padziļināti Un ir arī makroekonomiskā modelēšana, kas ietekmē mūsu ietekmes izvērtēju. Tur tad skatījām, kā tiek ietekmēta ekonomika kopumā, arī patērētāja labklājība un cenas, kuras maksā patērētāji. Visi šie dati ir pieejami, tie ir sadalīti pa valstīm, un tur ir arī apvienotie dati. Uh, ietekmes novērtējumu, ja pareizi atceros, ir pat īpašs pielikums, kur šī analīze atainojas. Un tomēr vēlos jums paskaidrot, ka šis instruments, kur esam izstrādājuši ietekmes novērtējumam, galvenokārt ir vērsts uz citu komisijas kolēģi, citu ģenerāldirektorātu darbību viņi iespējams tik labi nezina, kā jāizvērtē patērētāju ietekme. Pirmkārt, viņi nesprot, ka tas ir jāizvērtē, un tad viņi rīcībā arī nav šādu instrumentu, lai to izvērtētu. Tātad mūsu galvenā mērķa auditorija ar šo instrumentu ir citi mm, pakalpojumi, citi dienesti, un mēs tagad arī sniedzam informāciju par to un aktualizējam šo instrumentu. Protams, iniciatīvas, kuras e, ir izstrādājis mūsu dienests, jau tika izmantot šāda veida analīzēs un arī izmantojam datus no patērētājiem ieteikums izvērtējumam. Runājot par sabiedrisko apspriešanos, um, refit sakarā, es varētu teikt, ka sabiedriskā apspriešanās lielā mērā atšķiras no uh, Um, uzskatāmas izpētes. Sabiedriskā apspriešana būtībā iesaista respondents, kas paši sev izvēlējušies, bieži vien um, tur tiek ir runa par iesaistītām pusēm, mazāk ir runa par individuāliem patērētēm, jo, lai atbildētu sabiedrisko konsultāciju aps, kontekstā, tad ir jābūt zināmām zināšanām vai arī izpratnēji par eh, tiesību aktiem, un daudziem patērētiem atsevišķi šāda zināšana nebūtu. Tātad tehnika ir pavisam atšķirīga, un kvantitātei šeit nav tik liela nozīme, cik uh, sniegtās informācijas kvalitātei, jo uh, informāciju sniedz iesaistītās puses, un viņi to kristalizē no savas pieredzes un no viņu ievāktās informācijas. Bet pētījumi, kurus mēs veicam, un arī citi datu ievākšanas uh, instrumenti, mums ir daudz instrumentu, lai ievāktu informāciju, tā var būt reāla iepirkšanās vai pieredze par uzvedību, uh, arī sa sazināšanās ar iesaistītām pusēm. Katram no šiem, katram no šīm metodēm ir sava specifika, taču sabiedrisko apspriešanos es neuzskatītu par tādu pētījumu, kas nav reprezentatīvs, un lūk, ka pietiekoši daudz cilvēku tur nav atbildējuši. Runājot par galvenajiem jautājumiem, tie galvenokārt um, ir domāti kā orientējoši analīzes veikšanai. Uh, mēs instrumentā sniedzam metodi, eh, datu avotus un to, kā var šo analīzi īstenot. Bet, protams, kā savu veidu pārbaudes sāraksta piemērošana ir jāpielāgo konkrētajai politikai atkarībā no tās mērķiem. Pievēršoties jautājumam par patērētāju labklājību. Vai var izstrādāt tādu definīciju, kas darbotos visās dalību valstīs, būtu piemērojama dažādās kultūrās un dažādiem cilvēkiem. Jā, tāds tieši ir arī mērķis. Un tas veids, kā šī, šis termins ir eh, definēts, to ataino. Labklājība ir saistīta ar patērētāju pārpalikumu, un tas pārpalikums attiec uz to, ko es kā indivīds būtu gatavs maksāt par kādu konkrētu preci vai pakalpojumu un to, kāda ir tirgus prece, e, tirgus cena. Un te katram individam uh, izvērtējums varētu būt atšķirīgs. Kaut arī uh, kāds individs uh, būtu gatavs maksāt tādu cenu par šo preci, jo viņš ļoti augstu to vērtē, tad viņš vienalga maksās tādu cenu, kā tirgu ir, un kāds cits, kuram šis produkts neliekas tik vērtīgs, tad eh, būs ar lielāku atšķirību starp to, ko gatavs maksāt un kāda ir tirgus cena. Visumā mēs runājam par svārstībām patērētāju labklājībā tā patērētāju labklājību, palielinātu patērētāju pārpalikumu kādas konkrētas politikas intervences rezultātā. Piemēram, kāda šāda politikas intervences varētu novest pie zamākas cenas un palielinās patērētāju labklājību un palielinot patērētāju pārpalikumu. Skaidrs, ka cilvēki ar dažādām preferencēm, protams, iestātos par zemāku cenu. Liels paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad slēgšu šo sanāksmi. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Nākošā sanāksme ir rīt no rīta, un mēs sāksim ar koordinātoru sanāksmi. Paldies!